Buenas tardes, bon après-midi. Uh, labdien visiem! Dārgie kolēģi! Vispirms es uh, gribēju jūs sveikt šajā jauktajā nodarbinātības un lībe komitejas sanāksmē. Bet pirms mēs pievēršamies pirmajam balsojumam, kā plānots, ļaujiet man jums atgādināt, ka mums ir jāapstiprina darba kārtība. Ja nevienam nav nekādu iebildumu pret darba kārtības projektu, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Otrakārt. Like to... Es gribētu, lai jūs atbalstītu koordinātoru rekomendācijas, iecelt sekojošas referentus ziņojumiem un atzinumiem, kā ir vienojusies Lībe komitejas koordinātori. Proti pār patvēruma un migrācijas fondu izveidošanu Gijomas kundzei, pretviltošanas nolīgums akta ir piešķirts Ducis kungam ziņojums par priekšlikumu regulai, kas nodibina iekšējās drošības fondu un instrumentu finanšu atbalstam ārējo robežu aizsardzībai un vīzēm arī Nesku kungam piešķirts eh, šis ziņojums priekšlikums Eiropas parlamenta un padomas regulai kā daļa no iekšējās drošības fonda izmanto, tiek nodrošināts uh, finanšu instruments uh, krīžu pārvaldībai. Tas ir piešķirts mūsu kolēģim Jakolīno. Un visbeidzot, kritika, uh, kritiskās infrastruktūras aizsardzība ir piešķirta mūsu kolēģim, kolēģai Hankis kundzei. Ja esam par to vienojušies, tad eh, tagad varam eh, pāriet, pāriet pie plānotās darba kārtības, bet uh, gribēju jums, cienītie kolēģi, Libe komitejā sacīt, ka uh, koordinātoru sanāksmē mēs vienojāmies par to, ka mums ir jāgodina Eiropas parlamenta sekretāra Emīlijā de Kapitānī kunga ieguldījums, kurš uh, ar godu un izcilību ir vairāk nekā 20 uh, gadus darbojies sekretariātā, kurš pašlaik dodas vecuma pensijā, un mēs uh, visi vienojāmies, ka mums vajadzētu atzīmēt viņa ieguldījumu. Viņa gudarību centību un gatavību ar mums sadarboties neatkarīgi no ģimenes politiskās krāsas. Tāpēc vēlreiz gribēju sacīt, ka mēs godinām viņa ieguldījumu, novēlam viņam visu to labāko un ceram, ka mēs uh, viņu vēl redzēsim. Un, protams, viņš vienmēr būs uh, gaidīts šeit. Viņš vienmēr ir bijis izcils kā nodaļas vadītājs uh, Lībe komitejas sekretariātam. Un ņemot to visu vērā, gribētu, lai tas tiktu iekļauts uh, protokolā. Mēs uh, vēlamies jūs arī informēt, ka balsojums par Lībe atzinumu par ēs pilsonības ziņojumu un uh, šķēršļu novēršanu Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām, kas sākotnēji bija paredzēts šodien, ir atlikts uz vēlāku datumu, saskaņojot to ar referenti Ždānokas kundzi. Tātad balsojums tiks atlikts, bet mums būs uh, trīs citi balsojumi. Jauno datumu šim konkrētajam balsotājiem paziņosim saulēcīgi un gribēju jums atgadināt, ka šodien uh, mums ir paredzēta elektroniskā balsošana, tāpēc vēlējos jums sacīt, eh, ka elektroniskās balsošanas kartītēm jābūt gatavām. Ja jums nav šo kartīšu līdzi, lūdzu aizsūtiet kādu tām pakaļ, jo mums ir paredzēta elektroniska balsošana. Pirmais balsojums attiecas uz Lība un eh, nodarbinātības komitejas uh, kopējo sanāksmi saskaņā ar reglamenta 50. pāntu. Tas ir bal balsojums pār vienoto pieteikuma procedūru uzturēšanās un darba atļaujas saņemšanai. Lībe referente ir Veronika Matjē un asociētās komitejas referents, nodarbinātības komitejas uh, referents ir Alejandro Sērkas. Mums būs uh, jābalso par politiskās vienošanās atbalstīšanu starp Lībe un uh, Emplu komiteju un grozījumiem, kuri tiks iekļauti otrajā lasījumā, un ba šī balsošana notiks elektroniski. Balsošanas līdzpriekšsādātāji būs Līnes kundze nodarbinātības komite no nodarbinātības komitejas. Varbūt jūs gribat izteikties, un ja nē, tad uh, mēs a, sāksim balsošanu par otro lasījumu. Sāksim balsot. Tā ir uh, orientācijas balsojuš, balsošana, un redzu, ka šī konkrētajā gadījumā elektroniskā kartīte nav nepieciešama. Tā būs uh, orientējošā balsošana. Kas ir par? Pret. Abstentions. Atturas. Es saprotu, ka orientējošais balsojums ir bijis uh, atbalstošs.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 nodarbinātības eh, komitejas eh, biedri, kuri piedalās šajā sesijā, viņiem ir jāreģistrējas eh, elektroniskajā balsošanas sistēmā. Tad mums var notikt kopīga balsošana. Vai šī problēma ir atrisināta? Man saka, ka problēma esot atrisināta, tāpēc uh, uzsāksim elektronisko pārbaudu, elektronisko reģistrēšanos. Sākam balsot. Now the vote is closed. Beidzam balsot. Mums ir 40 pāri, 3 pret un 23 atturas. Tātad tas bija orientējošais balsojums, kurš uh, ir apstiprināts uh, ar balsojumu par. Only legend. Now Un tagad mums notiks uh, otrais balsojums par šo dokumentu tikai lībe biedriem - elektroniskā balsošana. No? Not... Izskatās, ka elektroniskā balsošanas sistēma vēl nav gatava, tāpēc mirklīti pagaidīsim. Un tad, kad būsim saņēmuši atļauju, turpināsim. Not yet. Only Libe members. Tagad balsos tikai Libe biedri. Pār ieteikumu projektu otrajam lasījumam. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Among the Libe members, the... Libe biedru vidū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 nodarbinātības komitejas biedri pašlaik atstāja telpu. Lībe biedri paliek zālē, jo mēs turpināsim ar otru balsojumu. Un pašlaik pāriesim pie balsošanas pār Eiropas aizsardzības rīkojumu. Un atkal gribētos sveikt abus referentus un ēnu referentus. par to, ka mm, abas referentes ir darījušas visu, lai sniegtu savu ieguldījumu cietušu aizsardzībā un viņu sadarbībā balstoties uz reglamenta 51. pānta. Šis darbs ir paveikts. Gribēju teikt paldies arī Gustafsona kungam, FEM komitejas priekšsādātājiem. Ja jūs gribat ko teikt, tad esat laipni aicināts. Ja nē, tad sāksim balsot. Sākam balsot. Un tas ir orientējošais balsojums, un es domāju, ka mēs varam to darīt elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 46 pāra, 2 pret, neviens nav atturējies. Tā tad uh, ziņojums ir atbalstīts, uh, apsveicu referentes uh, un ēnu referentes, kā arī Gustafsonu kungu. Un mums jau ir paredzēts trešais balsojums. Mums joprojām ir darba kārtībā trešais balsojums. Let's do it, the sooner the better. Jo ātrāk pabeigsim, jo labāk mums pašiem. Now we're voting on the draft report. Tagad balsosim par ziņojumu projektu. Ja jūs varētu nedaudz uh, ievērot klusumu, tas mums visiem ļoti noda, palīdzētu. Pašlaik balsojam par grozījumiem Eiropas parlamenta un padomis uh, regulā, ar ko tiek grozīta regula, ar ko izveido kopienas vīzu kodeksu. Mūsu referents ir uh, Louis Michels. Uh, liels paldies par jūsu darbu. Un mēs pārējām pie balsojuma, ja jūs esat tam gatavi. Dzirdu, ka viss vēl nav gatavi, tāpēc eh, pagaidīsim, lai sistēma tiktu pārstartāta. We are waiting for a signal. Nope. Okay, now we got the signal. The... Labi, mēs esam saņēmuši signālu un uh, sākam balsot. It's, no, it's, ah, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. I have to Atvainojiet, man ir jāpaziņo, kādi tad ir grozījumi. Pirmais grozījums, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. 11. apsvērums, jeb otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad par grozīto tekstu pārbaudīsim balsojumu elektroniski, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 39 pāri, 2 pret, neviens nav atturējies. Paldies, Mišela kungs, apsveicam ar paveikto darbu. Paldies visiem! And now. vote, we... Tagad, kad mēs esam beiguši elektronisko balsošanu, pārējām pie nākamā punkta, un tas ir Polijas prezidentūras uh, pārskats. Waiting for the Polish presidency to show up. Yes, please. Mēs gaidām, kad ieradīsies attiecīgās uzaicinātās personas. Ak, tā, jūs jau esat šeit.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 We are resuming our work. Mēs atsākam darbu. Vispirms es gribētu sveikt Igoru Džaļuka kungu. Es ceru, ka pareizi izrunāju jūsu vārdu. Viņš ir man ļoti sens paziņa. Viņš ir Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks, un es sveicu arī eh, Stasančuka kungu un Stahančuka kungs ir iekšliet ministrijas valsts sekretārs. Abi šie kungi pārstāv šeit gan padomu, gan polijas prezidentūru. Un viņu uzdevums ir pastāstīt Lībe komitejai secinājums, ko izdarīs polijas prezidentūra tieši tieslietu jomā. Un pēc tam būs jautājumu un atbilžu apmaiņas sesija. Un pēc tam, pēc Ģeļuka kunga prezentācijas uzstāsies Tahančuka kungs, kas eh, stāstīs par prezidentūras secinājumiem tieslietu iekšlietu jomā. Atkal tur būs jautājumi un atbildes, bet tagad došu vārdu Džaļuka kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Labā ziņa ir tāda, ka <clears throat> polijas prezidentūras laiks drīz beigsies, un tad jūs varēsiet atpūsties no šiem ļoti grūti izrunājumiem vārdiem bet es ļoti ceru, ka jūs paturēsiet labā atmiņā polijas prezidentūras paveikto. Es runāšu poļu valodā, tāpēc lūdzu uzlieciet austiņas un sagatavojieties uzklausīšanai. Dziękuję bardzo komisji za, Wysokiej Komisji. To dla mnie duży zaszczyt, że w imieniu. Paldies komitejai par uzaicinājumu. Esmu ārkārtīgi pagodināts ar iespēju uzstāties šodien šeit jūs priekšā pārstāvot Polijas valdību. Es gribētu uzreiz jums pateikties par lielisko sadarbību, ko mēs īstenojām pēdējo sešu mēnešu laikā. Šī ir mūsu pirmā prezidentūra. Polijai tā ir pirmā prezidentūra, tāpēc mums bija ļoti daudz izaicinājumu. Mums vajadzēja norientēties jaunajā līgumā, Bija arī milzīgas cerības no Eiropas pilsoņu puses, un arī citas dalībvalstis pauda savu interesētību un atbalstu. Un mūsu prezidentūras mēnešu laikā mēs esam saņēmuši izjutuši šo atbalstu. Tīpaši jūtām atbalsta no Eiropas parlamenta Libe komitejas puses. Libe komiteja atkārtoti pauda mums atbalstu prezidentūras gaitās un šodien, e, kad mēs redzējām balsojumu par Eiropas aizsardzības rīkojumu, tas ir tikai kārtējais apliecinājums tam, ka mēs nepārtraukti izjūtam jūsu atbalstu, un es gribētu pateikties referentiem, arī ēnu referentiem par to, ka šis dokuments par Eiropas aizsardzības rīkojumu tika šodien pieņemts. Polijas prezidentūras laikā mēs uh, gribējām mainīt atsevišķus krimināla tiesību aspektus, kur pārsvarā līdz šim bija represīvi mehānismi, arī tādas sodošas sankcijas noziegumu izdarītājiem, bet mēs turpinājām Ungārijas prezidentūras iesākto, proti mēs domājām par cietušajiem, par to, kā labāk aizsargāt pilsoņu tiesības, arī cietušo tiesības e, Eiropas Savienībā. Jāsaka, mums ir paveicies, mēs esam nonākuši pie rezultātiem. Un ļoti gandarīts esmu secināt, ka arī jūs atbalstat mūsu redzējumu, ka jūs esat atbalstījuši mūsu nostāju šai ziņā. Un tā visa rezultātā mēs esam spējuši arī pabeigt mūsu darbus e, veselos vairākos projektos un runājot par citiem. Uh, projektiem. Arī tur mēs esam progresējuši, mēs esam sagatavojuši labu augsni Dānijas prezidentūrai turpmākajiem darbiem. Atsevišķi jautājums mēs nepabeidzām, bet mēs ļoti ceram, ka šie jautājumi tiks pabeigti varbūt tuvākajā laikā, varbūt arī pēc desmit dienām, arī tad, kad notiks samits un ministru sanāksmes. Esmu ļoti priecīgs, ka šodien jūs nobalsojāt par um, šo Eiropas aizsardzības rīkojumu koncepciju. Kopā ar Spāniju Polija ir dedzīgi atbalstījuši šo projektu no pašiem pirmsākumiem un pateicoties šai direktīvai Mēs e, ceram, ka tagad cietušo intereses tiks aizsargāts daudz labāk. Cietušie visā Eiropas Savienībā tiks labāk aizsargāti mm, pret noziegumu izdarītajiem. Te ir jārunā gan par e, noziegumiem, kas tiek pastrādāti mājas apstākļos, gan arī par citiem mm, noziegumiem. Mēs ļoti ceram, ka tagad noziedznieki nesekos saviem upuriem e, uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, meklējot iespēju nodarīt vēl lielāku ļaunumu. Ir ja tīpaši Man patīk tas, ka šajā darbā bija iesaistījusies eh, Robero Lopes kundze un Terēze. Bez šo kolēģu ieguldījuma darbs pie direktīvas būtu prasījis daudz ilgāku laiku. Mēs esam pārvarējuši dažādus šķēršļus, esam pārliecināti par to, šērsli, kas ir bijis eh, līgumā kopā strādājot ar eh, šīm kundzēm, ar Kārmen eh, Romero Lopes un Terēzu Jimenez Bārio. Mēs strādājot visi kopā, paveicām divu mēnešu ilgo darbu parlamentā un padome. 13. decembrī ir paredzēts parakstīt šo direktīvas tekstu, un tas notiks īsi pirms tieslietu ministru padomes sanāksmes. Uh, Un tālākās prezidentūras eh, turpinās darbu ar um, Eiropas aizsardzības rīkojumu tieši civilu lietu jomā. Tādā veidā mēs pabeigsim šo darbu, kopējo uzdevumu, kur centrā ir noziegumu upuru un cietušo personu aizsardzība. Es gribētu pateikties pilnīgi visiem par jūsu ieguldījumu, visiem tiem, kas piedalījās direktīvas tapšanā. Tā ir direktīva, kas cīnīsies par, pret strādās ar seksuālās vardarbības un bērnu pornogrāfijas izplatīšanas upuriem. Arī šeit mēs uzskatām, ir nepieciešama aizsardzība tīpaši pašiem neaizsargātākajiem cilvēkiem, kas ir bērni mūsu sabiedrība. Tāpēc īpaši paldies arī referentei Anģelīlī kundzei, kas strādāja arī Lībe komitejā, kas strādā Lībe komitejā un parlamentā un ārkārtīgi apzinīgi pildīja savu uzdevumu strādājot pie šīs ziņojuma, un to apliecināja arī plenārsēdes balsojums, kur tikai divi, divas balsis bija pret. Esmu priecīgs teikt, ka mēs esam atrisinājuši arī šo tehnisko problēmu, kas saistīta ar korelācijas tabulām. Tas ir pateicoties tādai vienošanai, ko mēs panācām starp institūcijām. Rezultātā mēs vienojāmies par šīm tabulām un vienojāmies ar parlamentu. Attiecīgi varēsim sūtīt to dokumentu tālāk parakstīšanai nākamajā nedēļā. Atkal mēs domājam par cietušo aizsardzību. Tā, tas ir galvenais mērķis, un mums ir izdevies uh, šo ideju vest cauri citām grūtībām, nenovirzoties no ceļa. Un tad vēl mēs redzējām pie direktīvas, kas palīdz, paredz sniegt vajadzīgo informāciju krimināla lietās. Šī informācija un krimināllietas arī ir projekts radījā direktīva, un 12. decembrī par to balsos parlamentā. Un mēs arī ļoti ceram, ka šo direktīvu par informācijas sniegšanu krimināla lietās arī varēs apstiprināt pirmajā lasījumā. Mēs esam sākuši darbu pie direktīvas projekta par minimāliem standartiem, kas attiecas uz atbalstu, kas būtu sniedzams noziegumos cietušām personām. Prezidentūra ir uzsākus diskusiju kopā ar attiecīgajiem ekspertiem. Mēs esam izrunājuši dažāds veids, kā labāk aizsargāt cietušos. Tieši fiziskās vardarbības situācijās mēs runājam par to, kā nodalīt labāk cietušo un um, noziegumu pastrādātāju pozīcijas, īpaši aizsargājot visneaizsargātākās cilvēku kategorijas, un mēs ļoti ceram, ka decembra padomē mēs varēsim pieņemt šo tekstu vismaz daļēji, un tad mēs nodosim tālāk uh, šo tekstu Eiropas parlamenta rīcībā. Es gribētu vēlreiz jums pateikties visiem, kas strādā Libe komitejā par jūsu interesētību, par vēlēšanos strādāt pie šiem dokumentiem, bet īpaši pateikties tiem, kas strādā pie izmeklēšanas rīkojuma projekta. Eiropas izmeklēšanas eh, rīkojuma sakarā mums oktobrī un septembrī bija ļoti interesants sanāksmes. Un šajā sanāksmēs mēs spriedām ar referentiem par to, kā virzīt šo darbu tālāk, un mēs ļoti ceram, ka nākamajā nedēļā atkal padomē mēs varēsim pieņemt vismaz tādu daļēju pieju šim dokumentam. Liels paldies par atbalstu, ko paudāt prezidentūrai, it īpaši tad, kad mēs vedām sarunas par C pasākumu, proti par tiesībām uz aizstāvību. Un mēs par to esam runājuši ļoti daudz dažādās politiskajās grupās. Mums bija dažādi viedokļi, tomēr mums izdevās arī vienoties par kompromisu. Uh, Kaut gan vēl ir zināmi jautājumi, kas līdz galam nav izrunāti. Šī diskusija joprojām turpinās arī šodien. Mēs esam Varšavā organizējuši divu dienu ilgu konferenci par eksoficio principu piemērošanu tieši eksoficio, kā varētu atbalstīt cietušos, kas figurē krimināllietās. Šī konference tiek rīkota kopā ar Eiropas um, advokātu asociāciju un ir sanāksme arī Trīrā Vācijā. Tad um, šajā konferencē, par kuru es runāju, uzstāsies arī uh, Eiropas Savienības deputāts. Eiropas Savienības deputāts Antonesku kungs, viņš ir uh, ref referents šajā jautājumā, un es ar viņu tikšos rīt minētajā konference. Un gaidot nākamo sanāksmi, padomu sanāksmi, mēs esam gatavi pastāstīt visiem par iespējamiem, iespējamiem kompromisiem, kas būtu tā kā sākuma punkti tālākajai Dānijas prezidentūrai, kā virsīt šo projektu tālāk. prezidentūra ir nosūtījis arī pirmā lasījuma dokumentu darba grupām dažādus projektus, dažādus dokumentus, kas ir saistīti ar, ar laulāto īpašumiem. Mēs esam pārskatījuši šīs laulāto mantiskās tiesības, izskatot mantisko tiesību jautājumu. Šādā rakstā mēs esam identificējuši noteikts e, problēmas, kas ir tālāk jāvirs, jāizskata un jāsakārto. Tāms un kungi, esmu pārliecināts, ka mm, mēs esam spējuši parādīt to, ka Eiropas Savienība ir ne tikai orgāns, kur darbojas politiķi, uh, Mēs esam parādījuši, ka tā ir organizācija, kas tiešām arī palīdz vienkāršiem pilsoņiem risināt ikdienas problēmas. Es gribētu pateikties jums visiem par jūsu atbalstu, par uzticēšanos. Ja tīpaši no šīs komitejas puses mēs esam tādu atbalstu izjutuši visā prezidentūras periodā. Un gribētu jums teikt, ka mēs esam gatavi tālāk strādāt ar Dānijas un Kipras prezidentūru pie šiem jautājumiem. Es esmu pilnīgi jūsu rīcībā. Paldies! Tāds poliš! Lielas paldies, Jāluk! Kungs, mēs esam iemācījušies no mūsu priekšādātāja Buzekunga, Zinkoja Lūk. Arī poļu valodā, nu visi var, protam, pateikt paldies. Bet, nu, atsevišķi deputāti vēlas uzdot jums jautājumus. Cerams, ka jums būs laika arī uz šiem jautājumiem atbildēt. Vispirms jautājumu uzdos Gonsas kundze. Lielas paldies! Priecājos, ka esat šeit un ka likāt priekšā mums šo prezentāciju. Un priecājos, ka turpinājāt Ungārijas aizsākto darbu. Man ir pāris jautājumu. Viens no tiem saistīts ar Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos Schengenas zonā. Uh, Te bija zināmas problēmas, par to bieži runājam. Vienmēr sakām, lūk, nav pieņemami dubult standarti, nedrīkstam eh, tā rīkoties. Un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, kā jūs skatāties uz šo jautājumu un eh, cik lielā mērā jūs esat eh, spējuši šo procesu kontrolēt un virzīt uz priekšu. Jūs turklāt arī paudāt apņēmību tālāk strādāt pie patvērumu pakotnes. Parlaments savukārt vēlēja šo patvērumu pakotni paturēt vienkopus jau no paša sākuma, bet nu redzam, ka atsevišķi elementi virzās uz priekšu, citi savukārt nē, tie iestrēguši padomē un gribētu dzirdēt jūs viedokli arī par šo jautājumu. Cik lielā mērā jūs varat virzīt uz priekšu šo procesu? Jūs turklāt arī minējāt, ka grasāties uzraudzīt sarunas par datu aizsardzības nolīgumu ar ASV Nu, arī šajā gadījumā gribētu lūgt jūs izklāstīt papildus informāciju. Kā risinās šīs sarunas šobrīd, kāds jūsu viedoklis par tām, jo, kā saprotu, tad tomēr abām pusēm pastāv joprojām zināmas domstarpības attiecībā uz datu aizsardzības jautājumiem. Tādi man jautājumi. Paldies! Paldies tālāk Busutelkungs! Jūs esat lielākās grupas koordinātors, protams, ka jums jādod vārds. Paldies priekšsādātāji! Iesākumā gribēju lūgt precizējumu, tātad mēs šobrīd runājam par tieslietām, vai ne tā, un nevis par iekšlietām. Pareizi, pareizi sapratu. Jā. Tātad mums būs iespēja uzdot jautājumus arī par iekšlietu jautājumiem. Uzdot šos jautājumus vēlāk, vai ne tā? Jā, acīm redzot, atbildi ir apstiprinoša bez mikrofona. Lieliski turpina Busatilkungs. Nu tad līdzīgi kā pirmā runātāja grib uzsvērt vairākas pozitīvas lietas. Tautas partijas vārdā pirmām kārtām gribu teikt jums lielu paldies par prezentāciju, un otrām kārtām gribu teikt paldies par to darbu, ko esat paveicis tik daudzās jomās. Uh, paldies par šo jauno satraucošo Eiropas kriminālu tiesību jomu. Tā esam guvuši būtiskus panākumus tieši Eiropas aizsardzības orderu, jeb rīkojumu saistībā. Un, kā jūs pamatot pieminējāt, strādājam arī pie jaunā tiesība akta par seksuālo izmantošanu, tātad tās apkarošanu un par tiesībām uz informāciju krimināllietās. lietās. Lielas paldies Polijas prezidentūrai arī par to, ka tā uzsāka diskusijas par jauniem priekšlikumiem, piemēram, lūk, noziegumu upuriem un tam līdz, domāju, manam kolēģim Terezam noteikti būs daudz sakām šai saistībā, arī par piekļuvi aizstāvībai un tam līdzīgi. Priekšsēdētāji. Mums ir tāda sajūta, ka šai jaunajā jomā, jaunajā sektorā mēs nerunājam par to, ka joma būtu jauna kā tāda, bet par to, ka vajadzētu kaut kādā jaunā veidā pieiet eh, praksei, īstenot praksi. Šī ir pirmā reize, kad Eiropas parlaments kā iestāde kopš Lisabonas spēkā, līguma spēkā stāšanās, nu ir saņēmis pilnas pilnvaras, tieši tāds pats kā padomēji koplēmuma procedūras ietvaros. Un mēs domājam, ka mūsu kā iestādes ieguldījums varētu nonākt pie tādiem kvalitatīvākiem lēmumiem kuru rezultātā tiktu uzlabot tiesību aktu un līdz ar to tiktu palielināts arī pilsoņu tiesības, jo Mēs uzskatām, ka nākamais svarīgākais Eiropas Savienības projekts pēc vienotās tirgus telpas pilnīgi noteikti ir šī doma par vienotas telpas radīšanu Eiropā, kur pilsoņi var brīvi pārvietoties un viņiem tiek garantēts vienādas tiesības, vienāda piekļuve tiesiskumam. Nu, jāsaka, to daudz vieglāk pateikt nekā izdarīt nenoliedzam šeit, Eiropas Savienībā, kur joprojām pastāv nacionālās robežas īpaši attiecībā uz krimināltiesībām, un tāpēc pilsoņi nereti baidās um, pārvietoties, pārcelties uz citu valsti, jo baidās, ka netiks nodrošināta viņiem atbilstīga aizsardzība tāda pati kā viņu sākotnējā mītnes zemē. Tātad liels paldies, ministra kungs, par paveikto. Eh, jūs eh, Jums pilnīgi noteikti ir arī mūsu tautas partijas atbalsts pie visiem šiem jautājumiem. Jūs to cerams esat arī uh, jutuši un gribu teikt vienu vienkārši lielu paldies par paveikto darbu. Lieliski. Šķiet neviens cits vairs nevēlas izteikties. Nē, Argentīnī tomēr uh, kundze vēlas izteikties. Jā, esmu nedaudz apmulsos. Man arī likās, ka visu to apspriedīsim kopā. Nu tad labi, tagad pievērsīšos tieši tieslietu jautājumiem. Gribu nākt klajā ar šādiem komentāriem. Ministrs teica, ka debatas par piekļuvu aizstāvībām ir ļoti sarežģītas, bet ir izdevies gūt progresu. Piekrītu, tēma noteikti ir sarežģīta, Nesmu gan pārliecināta, vai redz šo progresu, tīpaši šobrīd, kad izskatās, ka šķiet jūsu dāņu kolēģi pārņems jūsu darbu, bet šo jautājumu neuzskata par prioritāru savam nākamajam pusgadam, bet tā visa rezultātā nonākam pie daudz lielākām, plašākām debatēm par apusējo uzticēšanos, jo sadarbība tieslietu jomā jāpamatos savstarpēji uzticēšanos, bet šeit ir šaubas par to, ka šāda, vai, vai šāda uzticēšanās pastāv. Īpaši tajos gadījumos, piemēram, redzam problēmas ir tai, ka kad aizturēšanas centru kvalitāte ir ļoti atšķirīga no, no vienas valsts uz otru. Tāpat uzticēšanās eh, koncepcijai nav jēga, kad runājam par arestu rīkojumu, bet tā rezultātā noved pie, tas viss noved pie ļoti saržģītas situācijas pilsoņiem, kas tiek pārsūtīti no vienas valsts uz otru, uz, ilgtermi, uz ilgiem pirmsais, pirmsties aizturēšanas termiņiem par iespējamiem nolīgu, noziegumiem, ko viņi varbūt pat nav pastrādājuši vai par kuriem viņi nebūtu jāsoda ar šādiem eh, gariem pirms eh, tiesas, pirms tiesas prāvas aizturēšanas termiņiem, eh, ļoti zemas kvalitātes aizturēšanas vietās. Ministra kungs, jums patīk izmantot Eiropas ārestu rīkojumu, vai ne nu tā? Es esmu redzējusi, ka lūk, tas par to tiek runāts. Kaut gan arī ir bijušas dažādas runas pret to, vai jums nešķiet, ka būtu bijusi laba doma, ja jūs būtu debatas atsācis par to, kā darbojas šis Eiropas arestu rīkojums Eiropas Savienības ietvaros un uzsācis tāpat debatas arī par apusējās uzticības jautājumiem, jo mūsu pilsoņi visā Eiropā negūst nekādu labumu no apusējas uzticēšanās tajos gadījumos, kad viņi krīt par upuru, kad viņi ir tie, kas tiek sūtīti ar šo arestu orderu atkal uz citu valsti. Gribu dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu. Paldies, Batskots kundz tālāk. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen. Uh, ik weet... Paldies, priekšsādātāji. Man ir vairāk jautājumu. Es uh, zinu, ka es eh, runāju ar Tieslietu ministrijas pārstāvi, tomēr gribēju uzdot uh, savu jautājumu, jo Uzskatu, ka tas uh, neizskanēs arī nākamajā diskusijā, proti par preddiskriminācijas direktīvu. Libe ir, uh, Libe ir uh, horizontāla atbildība pār diskriminācijas novēršanas direktīvu. Un uh, tāpēc es uzdošu šo jautājumu jums. Kādu progresu ir izdevies panākt uh, horizontālās eh, diskriminācijas izskaušanas direktīvas eh, ziņā, ko jūs esat paši panākoši un ko jūs eh, tālāk nodosiet Dānijas prezidentūrā. Šis jautājums jau pietiekoši laiku ilgu ir bloķēts, un es uzskatu, ka Eiropas pilsoņiem ir tiesības uz labāko aizsardzību. Jāteic, ka citās jomās jūsu mm, progress ir bijis visai ievērojams. Tas bija pirmais punkts, un tagad pievērsīšos otrajam. Uh, Jūs eh, pieminējāt eh, direktīvu par bērnu seksuālas izmantošanas izskaušanu un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un es domāju, ka tas ir jāsaista arī ar Eiropas eh, kriminālsodu reģistru. Un ir svarīgi, lai informācijas apmaiņas starp dalību valstīm notiktu aktīvāka, un tas nozīmētu labāku bērnu tiesību aizsardzību un ievērošanu. Bet mans jautājums ir tāds, Kā jūs vērtējat to praktiski? Kā tas uh, notiks praksē? Jo vēlākais pēc diviem gadiem šī direktīva visās valstīs ir jātransponē. Un uh, vēl es gribēju izteikties par match fixing, par spēļu manipulāciju. Polija uzņems Eiropas futbola čempionātu, un šī tēma jums būs ārkārtīgi svarīga. Šī ir uh, viena no korupcijas formām, kas Eiropas līmenī uh, piedzīvo strauju pieaugumu, bet uh, tiek veikts visai maz darbību arī valstu sadarbības uzlabošanā. Padomē sporta ministri sprieda par sadarbību ar policiju, tomēr tas nebija pietiekami. Varbūt uh, ir iespējams uh, šo diskusiju iekļaut tieslietu ministru padomē ir skaidrs, ka tā ir organizēta noziedzība, kas pašlaik nav guvis pietiekam plašu ievērību. Un šeit tomēr ir iespējams darīt ko vairāk nekā citās noziedzības jomās, piemēram, narkotika tirzniecībā vai nelikumīgi iegūt līdzekļu apmaz, atmazgāšanā. Un uh, terora apkarošana, šam, uh, tam līdzīgi jautājumi. Uh, es gribēju jautāt, ja mēs uh, raugāmies uz ziņojumiem, tur vienmēr tiek pieminēta cīņa pret uh, islāma fundamentālismu. Vācijas un uh, Norvēģijas gadījumā tomēr ir bijis tā, ka arī labējais ekstrēmisms uh, piedzīvo augš, izaugsmi. Un gribētu zināt, kāda ir situācija citās dalību valstīs. Vai šī situācija tiks rūpīgāk uzmanīta, ņemot vērā īpaši šīs kebabas lepkavībasācijā. E, Liels paldies, vārds Rīdlis kundēs. Liels paldies! Gribēju pateikties Polijas prezidentūras pārstāvim par to, ka viņi ir paveikuši ievērojumu darbu cietušo aizsardzībā un saistībā ar aizsardzības rīkojumiem, domāju, ka tas ievērojami uzlabos cietušo tiesības. Tomēr gribēju uzdot vienu jautājumu. Es biju referente par. To, ka tiek uh, nodrošinātas uh, cietušo tiesība aizsardzība, strādāja pie atzinuma par aizsardzības rīkojumi. Jūs, eh, es zinu, ka polijas eh, prezidentūra tam cieši sekoja un atbalstīja šo darbu. Un uh, dokumentu paketes uh, ietveros tas uh, viss ir uh, guvis tādu entuziastisku atbalstu. Tomēr uh, kopš. Uh, Māja, kad mēs uzklausījām jūsu prioritātes, tad viss par to bija sajūsmā, un šī sajūsma ir krietni noplakusi. Uh, padome vēlas šīs cietušo tiesības ierobežot. Es biju iedomājusies, ka tās būtu jāpaplašina. Tomēr ar jūsu atbalstu šim likumdošanas priekšlikumam vajadzēja tikt uzlabotam, nevis sašaurinātam. Tāpēc es labprāt gribētu no jums dzirdēt, kādus, uh, kādus stimulus ir iespējams paredzēt. Varbūt jūs arī zināt, uh, ko par to domā Dānijas prezidentūra. Un Kā jūs iedomājaties eh, šīs tiesības uzlabot? Es runāju gan par kriminālu noziegumu upuriem, par terorismu upuriem, par organizētās noziedzības upuriem, par uh, cilvēktiesniecības upuriem, par uh, daudzām lietām. Es domāju, ka tā ir pakete. Un uh, mums ir jādomā par to, lai cietušie tiktu aizsargāti, lai tiktu nodrošināta viņas tiesības, lai mēs domātu par psiholoģisko palīdzību, par tulkojumiem. Un šādas tiesības bieži tiek nodrošinātas uh, pārkāpumu izdarītājiem, bet ne cietušajiem, un mēs gribētu zināt, kā jūs iedomājaties uh, uzlabot situāciju nākamās prezidentūras laikā. Es nezinu, vai mēs eh, kopīgiem spēkiem varētu sniegt šeit papildu impulsu. Romēro Lopeses kundzei vārds. Liels paldies, priekšsādātāji! Gribēju pateikties par to, ka jūs eh, sniedzāt atbalstu cietušo aizsardzības rīkojumiem, un gribēju pateikties Polijas prezidentūrai par tās ieguldītajiem pūliņiem lai panāktu to, ka Eiropas aizsardzības rīkojums ir eh, veiksmīgs, jo tā līdz šim nebija prioritāte. Es domāju, ka varbūt mums ir jānogaida Dānijas eh, prezidentūra. Arī iepriekš mēs esam saskārušies šādām situācijām. Mēs redzam, ka Polijas prezidentūra ir veikusi zināmas soļus, lai pātrinātu šo darbu un lai Eiropas aizsardzības rīkojums kļūtu par realitāti. Uh, un eh, par eh, procedurālo tiesību pasākumu paketi. Gribēju uzdot jums eh, vienu jautājumu par direktīvas priekšlikumu par pieeju juridiskajai pārstāvībai. Es zinu, ka pašlaik šis, eh, šī bloķēšana ir notikusi tāpēc, kurā brīdī aizdomās turamajam ir pieeja juridiskai aizstāvībai, kuras ir tās dalībvalstis, kuras eh, šeit ir ieņēmušas eh, viskrāsāko nostāju, un kas notiks, kad šo jautājumu sāks pārņems Dānijas prezidentūru. Arī par patvērumu paketi komisija nu pat ir nākus klajā ar dokumentu, un ir skaidrs, ka uh, Šajā dokumentā nav skaidri norādīts, ko būtu iespējams darīt saistībā ar Polijas prezidentūras ieteikumiem saistībā ar Dublinas konvencijas grozīšanu. Gribētos zināt, kādas problēmas šeit ir bijušas un uh, kādām grūtībām ar kādām grūtībām Dublinas konvencijas grozīšanā nāksies saskarties Dānijas prezidentūrē. Gribēju zināt, kāda ir Polijas un Dānijas prezidentūras nostāja par grozījumiem regulā par Schengenas uh, robežu kontrolēm. Ļaujiet man jums atgādināt, ka mums uh, šeit uh, ir divi polijas prezidentūras pārstāvi - Djaloka kungs un Stahančika kungs. Un es eh, saprotu, ka Lībes eh, komiteja, kaut arī jūs, protams, atzīstat uh, eh, tu entuziasmu, ar kādu polijas prezidentūra ir strādājis visu šo pusgadu. Tomēr atsevišķos punktos šķiet jūs uh, nepiekritāt un uh, gribētu tagad dot vārdu polijas prezidentūrai, lai viņi varētu atbildēt. Liels paldies! Paldies par uzdotajiem jautājumiem! Un gribēju jums īpaši pateikties par to, ka uh, augstu vērtēt polijas prezidentūras sasniegums. Šķiet, ka mums uh, valda tāda laba jūtu ķīmija starp prezidentūru un komiteju, kuras uh, galvenais, uh, galvenā darba joma ir cilvēktiesības. Un kas attiecas uz dažiem jautājumiem, uh, daži no tiem faktiski bija par jautājumiem, par kuriem neatbild tieslietu ministrs. Tas attiecās uz Schengenas zonas paplašināšanu, izmaiņām patvēruma jomā, grozījumiem Dublinas konvencijā, bet es pierakstīšos jautājumus un e, ceru, ka varbūt Sahančika kungs, e, valsts sekretārs, iekšlietu ministrijās tiem atbildēs. Atbildot uz būsu tīla kunga sacīto, jā, tā ir taisnība. Mēs patiešām strādājam atšķirīgā realitātē, ņemot vērā to, ka ir uh, stājies spēkā jaunais līgums. Un uh, tā pārēc pilnīgi atšķirīgu spēku sadalījumu, atšķirīgas pilnvaras un atbildības Eiropas parlamentam. Un tāds ir bijis uh, Polijas prezidentūras darba konteksts jāteic, ka šī mums bija pirmā prezidentūra, mums nav iepriekšējas pieredzes vadot padomis darbu, un mēs esam akceptējuši Lisabonas līgumu kā juridisko infrastruktūru, infrastruktūru, kurā mums ir jāstrādā. Un domājot par vairākām sanāksmēm, kuras mums ir bijušas kopā ar Eiropas parlamentu, tad jāteic, ka uh, Mūsu atklātība trialogos un uh, diskusijās ir parādījusi to, ka mēs esam bijuši vairāk nekā gatavi iekļaut uh, Eiropas parlamentu lēmumu pieņemšanā, un tam ir bijusi iespēja izpildīt uh, to lomu, kādu tai pārēdz Lisabonas līgums. Mēs esam uh, paļāvušies arī uz uh, mūsu mājās goto pieredzi. Mēs zinām, ka Polijā parlamentā, parlamentā ir ļoti spēcīga opozīcija, un es nezinu, vai tas ir saistīts ar Lisabonas līgumu prasībām. Tomēr mēs a, esam uzņēmušies a, šādu izaicinājumu un darījuši visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu to, ka abi likumdevēji, kā tas ir noteikts līgumā, ir vienlīdzīgi likumdošanas darbā. Vairāki jautājumi pievērsās uh, direktīvas projektam par kriminālu noziegumos cietušo aizsardzību un viņu tiesībām uz uh, juridisko pārstāvību. Šī direktīva, kad mēs par to runājam, es domāju, mums vajadzētu ņemt vērā vismaz divus faktus. Uh, Viens no tiem šis direktīvas projekts eh, tika publiskots tikai Ungārijas prezidentūras uh, noslēgumā, un diskusijas uh, Polijas prezidentūras laikā ir tikai sākušās. Šis ir ārkārtīgi apjomīgs dokuments, kas izriet no iepriekšējiem lēmumiem, kas uh, bija balstīti uz uh, iepriekšējo pieredzi un uh, ietvara novērtējumu, konteksta novērtējumu. Es nedomāju, ka mums uh, būtu bijušas kaut mazākās iespējas uh, pabeigt šo diskusiju vienas padomas prezidentūras laikā, un uh, lūdzu ņemiet vērā to, ka ir panākts ievērojams progress darbā pie šī direktīvas projekta. Un kā jau es sacīju savā ievadā, mēs esam varējuši pabeigt darbu pie vairākiem jautājumiem, proti par direktīvas darbības jomu, un domāju, ka tas ir lielisks izais punkts Dānijas prezidentūrē. Mm, padomes uh, līmenī mēs, uh, balstoties uz uh, šī, šīs vienošanās, varam panākt kompromisu. Un ne jau bez iemesla es pieminēju to, ka mēs turpinām Ungārijas prezidentūras darbu. Mūsu sadarbība ar Ungārijas prezidentūru, vismaz manā vērtējumā, ir bijusi izcila. Mēs neesam vienā un tajā pašā trijo, tomēr mēs sadarbojāmies ar Ungārijas prezidentūru jau no tās pašas sākuma. Nu, Tikā pieņemti konkrēti plāni mūsu darba grafikam, un mēs nekad nebijām domājuši, ka mums būtu jāsteidzina zināmi darbi, tāpēc eh, mēs turpinājām atsevišķas darbas, kuras uzsāka Ungārijas prezidentūra, un balstījāmies uz eh, vairākiem leģislatīviem procesiem, kuras eh, viņi bija noslēguši, bet tas nav vienīgais kritērijs, kad mēs runājam par cietušo tiesību aizsardzību mēs a, atstāsim šī jautājuma skatīšanas pabeigšanu Dānijas kolēģiem, jo vienkārši nav pietiekami daudz laika, lai punkts šim jautājumam varētu tikt pielikts Polijas prezidentūras laikā. Reizēm lietu steidzināšana nepie kā laba nenovēd, un ja lēmumi tiek pāņemti pārsteidzīgi, tad uh, tie atgriezīsies un uh, mūs vajās kā spoki. Uh, Pieeja tiesai, pieeja tiesību aizsardzībai ir daudz eh, sarežģītāka nekā polijas prezidentūra sākumā bija gaidījusi, un tas, ir, eh, tas tā ir vairāku iemeslu dēļ. Viens no tiem ir uh, ekonomiskā krīze, ar kuru mēs Eiropā esam saskārušies, un uh, risinājumi, kādus mēs piedāvājam noziegumu upuriem, kā arī uh, jautājums par pieeju pārstāvībai gadījumos, kur šādu palīdzību finansē dalībvalstis, neizbēgami prasa budžeta piešķīrums. Polijas prezidentūras nostāja vienmēr ir bijusi tāda, ka nav iespējams uh, apstiprināt risinājums, kas no vienas puses ir uh, vispārēji un godīgi, un uh, no otras puses uh, neko nemaksā. Ja mēs raugāmies uz izdevumu sādaļu, tad mēs esam daudz uh, konservatīvāki savās sarunās, jo atgriežoties mājās mums vienmēr ir jārunā ar finanšu ministriem un jādomā par to, kā uh, nodrošināt budžeta līdzsvaru. Un tas ir eh, viens no izaicinājumiem, ar kuriem mums ir nācies eh, saskarties sarunu gaitā. Un domāju, ka nevienam no jums nebūs noslēpums, eh, kāpēc vairākiem nolēmumiem, kurus ir pieņēmusi Eiropas cilvēktiesība tiesa par pieeju tiesību pārstāvībai, kā arī mm, citi, citi spriedumi. To rezultātā vairākas dalībvalstis ir veikušas grozījumus savos tiesību aktos, un eh, dažās valstīs vēl tikai nesen ir beigušās publiskās diskusijas par pieeju tiesību pārstāvībai, tāpēc eh, daudz risinājumu ir pavisam jauni. Un eh, tas nozīmē, ka daudzas dalību valstis nevēlas uh, veikt eh, grozījumus tik eh, ātri. Polijas eh, prezidentūras tikšanās laikā ar Lībe komiteju mēs sacījām, ka mūsu mērķis būs pabeigt sarunas padomē par šo direktīvu. Jāteic, ka Polijas prezidentūrē bija šādas ambīcijas, un uh, mums nav izdevies to panākt. Lai, lai kā mēs uh, novēra, novēlam vislabāko Dānijas prezidentūrai šajā ziņā, un domāju, ka pēc sešiem mēnešiem no viņiem dzirdēsim labas ziņas šajā sakarā. Sargentīnī kundze atzīmēja atsevišķas lietas, kas uh, ir ļoti raksturīgas Polijai, piemēram, Eiropas uh, par Eiropas aizturēšanas rīkojumu. Varbūt mēs uh, varam šo diskusiju paturpināt vēlāk, uh, bet jebkurā gadījumā es uh, gribēju jums sacīt, ka Polija pašlaik mazāk izmanto Eiropas aizturēšanas rīkojumu. No otras puses man jāsaka, ka ne tikai Polija, bet uh, vispār uh, Eiropas uh, centrālās un austrum valstis uh, izsniedz vairāk Eiropas aizturēšanas rīkojumu, un tā kā Polija ir lielākā valsts šajā reģionā, uh, tur šie skaitļi absolūtos iedzienos ir, ir vislielākiem. Pagājušajā gadā Eiropas komisija nāca klajā ar um, novērtējumu pār Eiropas aizturēšanas rīkojumu izmantošanu un mēs uh, nākamajā, se, nākamajā uh, tieslietu iekšlietu padomē mēģināsim apstiprināt secinājums. Mēs uh, tajos atzīmējam, ka ir atšķirības starp dalību valstīm aizturēšanas rīkojumu izmantošanā, un es uh, domāju, ka Zināmā mērā tas ir saistīts ar steigu, kādā tika apstiprināts, uh, apstiprināta regula par Eiropas aizturēšanas rīkojumu. Visbeidzot, prezidentūra atzīmēja debates par aizturēšanas apstākļu uzlabošanu cietumos un uh, iemeslus uh, šādai aizturēšanai. Tomēr, virzoties uh, šajā diskusijā uz priekšu, mēs aizvien skaidrāk redzam, ka situācija cietumos un uh, apstākļi, kādus mēs tur redzam, kā arī šo apstākļu ietekme uz Eiropas aizturēšanas rīkojumu piemērošanu, nav tik viennozīmīga ir eh, vairāk, eh, jo vairāk argumentu mēs ņemam vērā, jo skaidrāk mēs redzam, ka ir eh, skaidri redzamas atšķirības starp dažādiem Eiropas reģioniem. Nu šķiet, ka tie, kas sākumā ir radījušies, esam sliktie zāni, nevienmēr beigās ir šie sliktie zāni. Un ir vesela virkne instrumentu, kas uh, nesaistās ar Eiropas akī un uh, kas uh, ir paredzēti, lai nodrošinātu ieslodzītajiem cilvēka cienīgus uh, ieslodzījuma apstākļus. Šeit es atsaucos gan uz uh, Eiropas uh, padomi, gan uz komiteju pret spīdzināšanas apkarošanu, kā arī uz uh, vairākiem mehānismiem, kas balstīti uz ANO konvencijas papildu protokolu. Šie instrumenti nevar tikt pilnībā izmantoti, jo ne visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir ratificējušas šos instrumentus. Ne visās dalībvalstīs tie ir vienlīdz. Ne visās dalībvalstīs tie tiek vienādi labi izmantoti praksē. Un uh, polijas prezidentūra nepretojas atklātai diskusijai par šo jautājumu, tomēr uh, kā Eiropas Savienības dalībvalsts polijas uh, prezidentūra ir ļoti pat gatava iesaistīties šādā diskusijā. Un runājot par uh, Baskortas kundzes jautājumu, gribēju sacīt, ka uh, Šī nav gluži mana atbildības joma. Nesmu kompetents uh, runāt uh, par šo jautājumu. Tomēr gribēju sacīt, ka Polijas prezidentūra ir uh, pabeigusi darbu pie progresa ziņojuma sagatavošanas par vecuma kā viena no diskriminācijas cēloņiem vecumu kā vienu no diskriminācijas cēloņiem. Un, eh, protams, ka šis darbs tiek turpināts arī Dānijas prezidentūras laikā. Kā izrādās vecuma faktors uh, ir pamats uh, diskriminācijai, un ja mēs uh, pretnostatām šos uh, ļoti jaunos, kā arī cilvēkus gados, tad eh, šāda diskriminācija ir vērojama. Un runājot par grozījumiem direktīvā par bērnu seksuālas izmantošanas apkarošanu un kriminālu kodeksu harmonizēšanu šajā ziņā, mēs esam tam piegājuši ļoti nopietni. Mums ir uh, mēs saskārāmies ar detrū gadījumu, un tolaik mēs sākām domāt par Eiropas likumdošanas harmonizēšanu. Šī gadījumā, šī lietā nebija viena valsts paredzējusi sodus un tāpēc šo lietu vajadzēja ierosināt citā dalību valstīm. Es uh, esmu pierakstījis arī uh, komentāru par korupciju sporta jomā. Nu, arī šo jautājumu polijas prezidentūra nespēs atrisināt. Uh, līdz decembra beigām, bet es uzskatu, ka tā ir joma, eh, kas eh, nav tik acīm redzama Eiropā. Eiropas padomes konvenciju nav ratificējušas eh, visas valstis, un šīs konvencijas efektivitāte netuvu nav apmierinoša. Attiecībā uz Polijas pretkorupcijas tiesību aktiem sportā, tad jāteic, ka tādi mūsu valstī ir spēkā. Jautājums par to, cik te ir efektīvi, lai novērstu šo konkrēto kriminālu noziegumu veidu, mēs redzam, ka tas uh, rāda ārkārtīgi būtiskus ieņēmums uh, pārkāpumu izdarītājiem, bet nu, tas ir cits jautājums. Šīs uh, diskusijas. Uh, secinājumus mēs apspriedīsim ar Dānijas prezidentūru. E, es piekrītu pēdējiem diviem runātājiem. Himenese kundze, Ramēra Lopes kundze, kas izteicās par advokātu pakalpojumiem par aizstāvību. E, es Eh, labprāt atgrieztos pie šī jautājuma. Dalībvalsts būs pārsteigts, eh, kā, ko parādīs šīs situācijas analīzes dažādās dalībvalstīs. Šeit tieši runāja par tiesībām uz aizstāvību, tiesībām uz advokāta aizstāvību, jo uz mums visiem attiec arī cilvēktiesību konvencija un varētu iedomāties, ka pilnīgi visi risinājumi visur ir pieejami, bet tomēr tas tā nav. Polijas prezidentūra ir vedusi sarunas gan par šo te jautājumu, gan arī par citiem projektiem. Mēs um, centušies atrast līdzsvaru. No vienas puses ir nepieciešams aizsargāt pilsoņu tiesības, un no otras puses ir arī krimināla procesa vajadzības, kas ir jālīdzsvaro savstarpēji. Ja mēs uzņēmamies kaut ko aizsargāt, ja mēs cilvēku civiltiesības aizsargājam pārmērīgi, tad varbūt mēs varam pilnīgi sasiet rokas izmeklētājiem, kas veids krimināla procesa. Uh, darbības, tāpēc ļoti grūti atrast kaut kādu vidusceļu. Un ir dalība valstis, kas ievēro inkomunikato periodu. Tas ir ierakstīts valstu krimināla procesos, ka mēs kaut kāda krimināla procesa nolūkos, mēs varam bloķēt piekļuvi aizstāvja eh, funkcijai. Un dažkārt tas ir nepieciešams tieši procesuālam lietām, un tas ir, ar to arī beidzas šī aizstāvība. Lielas paldies par atbalstu. Es ceru, ka es esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Lielas paldies. Thank you again. Vēlreiz paldies Ģaļuka eh, kungam. Un paldies par to, ka detalizēti centāties at atbildēt pilnīgi uz visiem jautājumiem. Īstenībā jūs ļoti detalizēti skaidrojāt visu kaut ko. Bet es redzu, ka Botskurt kundze vēl grib kaut ko pavaicāt. Lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Es uh, gribētu arī pateikties par detalizēto atbildi. Nu, tomēr ir zināms lietas, ko jūs palaidāt garām. Es gribētu zināt um, par no par to, kādā instrumentā, kādās pasākumos ir ņemta vērā nepieciešamība cīnīties pret terorismu un tieši tiesības šai sakarā, kur ir šī prioritāte izcelta? Uh, to jest uh, temat uh, jednak nowy, ponieważ niewątpliwie... niewątpliwie... Tas ir ļoti jauns temats Runājot par terorisma draudiem, terorisma draudi, kas nāk no ārpus, mēs esam konstatējuši, ka šādi draudi pastāv, to parādīja arī Norvēģijas pieredzi. Es gribētu atgādināt šo uzbrukumu, ko veica nosiedznieks uz salas Norvēģijā. Protams, tādā situācijā nāk prātā doma, ka vajadzētu padomāt par to, cik lielā mērā šādi noziegumi, ko pastrādā labējie spēki, ekstremāli labējie spēki, cik tie ir tipiski, cik tie ir raksturojoši? Un vai ir nepieciešams ierobežot kaut kādas cits darbības dēļ iepriekš ja minētajiem apsvērumiem? Es nezinu, vai mums ir pamatojums vērsties pret šiem ekstremāli labajiem spēkiem, kā pret kaut ko tādu, kas ir vairāk nekā vidēji apdraudoši mūsu, mūsu dzīves ritumu. Mēs eh, neuzskatījām par vajadzīgu ķerties klāt pie šī jautājuma. Mēs neuzskatījām, ka būtu jāizceļ tāda situācija kā kaut kas ekstraordinārs. Polijas prezidentūras laikā mēs neuzskatījām, ka to vajadzētu pacelt kā atsevišķu tēmatu. Eh, tomēr no otras puses ir jautājums par vārdarbību, kas pieaug, vārdarbību no dažādām ekstremistu kustībām. Un šo situāciju mēs Eiropā nedrīkstam ignorēt, mums vajadzētu ļoti aktīvi iesaistīties diskusijā par šo jautājumu, bet varbūt dalībās līmenī mēs to darīsim. Eh, otrs solis jau jautājumiem atbildēm, bet tagad mēs esam gatavi uzklausīt nākamo polijas prezentūras pārstāvi, Stahan Čikakungs. Es ceru, ka pareizi izrunāju jūsu vārdu priekšsēdētājs Stahančika kungam. Stahančika kungs ir ļoti interesanti dzirdēt visus paskaidrojumus. Mums stāstīja jau jūsu uh, kolēģis par tieslietu un iekšlietu jautājumiem. Tagad būtu interesanti dzirdēt tieši no jums par iekšlietām vairāk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, Es gribētu pastāstīt par polijas prezidentūras veikumiem iekšlietu jomā. Neapšaubāmi galvenais elements un arī prioritāte mūsu darbā bija darbs, kas bija saistīts ar kopienas patvērumu sistēmas stiprināšanu. Prezidentūras mērķis bija veikt visas iespējamās darbības šai ziņā, lai panāktu šo mērķi, kopējās sistēmas izveide līdz 2012. gada beigām, kas kā bija paredzēts saskaņā ar mūsu uzdevumiem. Droši vien zināsiet, ka mums ir tāda pakete, kas attiec uz patvērumu sistēmu, tā sastāv no pieciem likumdošanas aktiem. Vispirms bija kvalifikācija direktīva. To iesāka jau Ungārijas prezidentūra, tik panākt vienošanās par šīs direktīvas saturu, tad vienojās par kompromisu ar parlamentu, par korelācijas tabulām, un tad mēs Polijas prezidentūras laikā pieņemām šo likumdošanas aktu. Tad tā ir viena lieta, kur, kur darbs ir pabeigts. Un vēl Polijas prezidentūra fokusējās uz pasākumiem, kas saistīti ar izmaiņām Dublins regulā. Mēs eh, strādājām, sākot no Sopot sanāksmes, tā bija neformālā iekšliet ministru sanāksme. Mūsu galvenais uzdevums bija izrauties no šīs trūpceļa, kas saistās ar šo regulu. Šis trūpceļs jau tur ir bijis vairākus gadus. Un tad mēs varam tagad apgalvot, ka prezidentūrai ir izdevies izveidot agrīnās brīdināšanas mehānismu, kā arī mehānismu, kas ļauj cīnīties pret kārkārt situāciju bēgļu joma. Teiksim, ir kaut kāda situācija, ka dalība valsts izjūt milzīgu spiedienu patvērumu meklētāju masu pieplūdziņā, tad mēs varam iedarbināt mūsu mehānismu. Uh, Tad mums bija šī neformālā tieslietu iekšlietu ministru sanāksme, tur mēs vienojamies par rīcību šādā gadījumā. Mēs izlēmām pievienot Dublīns regulai vēl vienu pantu, e, tieši pantu par agrīno brīdināšanu, par gatavošanos krīzes situācijām, kas varētu notikt patvērumu jomā. Par šo jautājumu mēs diskutēsim arī nākamajā nu, iekšlietu un tieslietu ministru sanāksmē, kas notiks nākamnedēļ. Un pie šī jautājuma turpināsim strādāt arī visu decembru mēnesi, kas ir pēdējais mūsu prezidentūras mēnesis. Mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim sadarboties veiksmīgi ar Eiropas parlamentu, varēs ar Vikstroms kundzi, kas ir referenča jautājumā sadarboties, un pateicoties šai sadarbībai, es ļoti ceru, ka mēs varēsim šo sarežģīto jautājumu atrisināt. Tagad es gribētu izmantot iespēju pateikties prezidentūrai par priekšlikumu izveidot kontaktgrupu pateicoties kontaktgrupē, mums ir izdevies panākt ļoti daudz. Tieši mēs pārāvām to ļauno loku, kas bija ap Dublins regulu. Polijas prezidentūrai neizdevās uzsākt sarunas par Eurodak regulu. Un īstenībā mēs vēl joprojām ceram, ka komisija varbūt tomēr prezentēs jauno šīs regulas versiju par Eurodak. Uh, Un eh, it īpaši mums interesē piekļuve Eurodax sistēmā. Un ja mēs eh, to neizdarīsim tagad, mēs ceram, ka tuvākajā nākotnē darbs ar šo jautājumu tiks turpināts. Lai nebūtu tā, ka mēs ne, netiekam galā ar visiem jautājumiem līdz 2012. gada beigām. Uh, Tālāk par uzņemšanas direktīvu. Rīt notiks pēdējā darba grupas sanāksme. E, pirmais lasījums jau ir pabeigts, un darbs darba grupā tiks pabeigts rīt. Parādīšās ir skaidri formulēts eh, problēmas, tās paliks atvērts, un mūsu pozīcija šai ziņā arī paliks atvērta, un mēs ļoti cer, ka, ceram, ka Dānijas prezidentūra varēs paņemt šos nesakārtotos jautājumus un turpināt strādāt ar viņiem tālāk. Runājot par procedūru direktīvu, esam atrisinājuši dažus jautājumus, esam konstatējuši galvenās problēmas, Nu, Polijas prezidentūra ir fokusējusies arī uz šo uzņemšanas apstākļu direktīvu. Mēs eh, centāmies risināt šo problēmu plašāk caur citām direktīvām, bet tomēr nākamajai prezidentūrai joprojām būs šie darbi jāturpina. Eh, svarīgs darbs, svarīgs elements mūsu darbā bija solidaritāte dalībās tos vidū, kas parādījās ļoti skaidri. Mēs to ņēmām vērā strādājot ar Dublīnas regulu. Mēs ļoti ceram, ka Dānijas prezidentūra turpinās tādā garā. Piemēram, diskutējot par migrācijas un patvērumu fondu. Par likumīgo migrāciju tālāk. Mēs tuvojamies darba beigām par vienoto pieteikumu procedūru uzturēšanās un darba atļauju saņemšanai. Šeit Ungārijas prezidentūra ļoti veiksmīgi pastrādāja, un arī mums izdevās atrisināt jautājumu par korelācijas tabulām. Attiecīgi mēs arī pastomām šo darbu uz priekšu, ļoti ceram, ka pabeigsim to arī. Tālāk par darbinieku nosūtīšanu direktīva Eh, šeit ir runa par uzņēmumiem. Arī te mēs esam vienojušies eh, gandrīz par visiem jautājumiem šajā direktīvā. Un ja šī direktīva netiks eh, pabeigta mūsu prezidentūras laikā, tad noteikti Dānijas prezidentūra varēs to ātri pabeigt. Tad vēl ir direktīva par sezonas darbiniekiem. Arī šeit ir panākts progress, ir atrisināti atsevišķi jautājumi, bet pastāv milzīga viedokļa atšķirība dalībvalstu vidu, ir tīpaši par direktīvas galējo formu. Un arī šeit Dānijas prezidentūrai vajadzēs turpināt darbu. Tālāk par robežu jautājumiem. Arī šeit esam pabeiguši uh, darbu pie Frontex mandāta grozījumu direktīvu. Rezultāts jau ir publicēts, tad vēl esam publicējuši regulu par vietējo robežu satiksmi, tīpaši ar akcentu uz Kaļiņingrads reģionu e, ir bijuši jau balsojumi par šo dokumentu. Ļoti ceru, ka tas tiks pieņemts arī tuvākajā nākotnē. Un vēl mēs strādājam pie grozījumiem Schengens robežu kodeksā, ko piedāvā komisija. Esam izskatījuši vairākus risinājumus, arī tehniskos risinājumus, ieskaitot arī kopīgo robežu kontroli. Tad vēl problēma, kas parādījās prezentūras laikā, ir jautājums par Schengen zonas stiprināšanu. Šeit runājot par Schengen zonas stiprināšanu, jāatzīst, ka prezidentūra ir domājis par šo jautājumu, mēs esam strādājuši pie tā. Ar pieņēmumu, ka, ja ir kādi grozījumi vai kādas izmaiņas, tiem nav jābūt pat šķērtli cilvēku brīvai kustībai. Mēs esam izstudējuši arī Schengens dokumentu paketi, ar ko nāca klājā komisija septembra mēnesī. Uh, Mēs arī izlasījuši esam abus eh, dokumentus paketē, tad par Schengens izvērtēšanu un otrs par izmaiņām Schengens robežu kodeksā. Tad abi dokumenti ir izlasīti, izpētīti, bet viena lieta ir skaidri jāpasaka, ka, ja mēs gribam izveidot efektīvu izvērtēšanas sistēmu, tad tam būs nepieciešams vēl tālāks diskusijas par to, kā notiks eh, pienākumu sadalas ar dalībvalstīm un Eiropas komisiju. Vēl bez tam, stiprinot uzraudzības sistēmu, ir nepieciešami arī turpmākie darbi, tieši runājot par uzdevumu īstenošanu, pienākumu izpildi no dažādu pušu puses. Par robežu konde, kodeksu te ir jāpaturprātā, ka šie lēmumi nedrīkstētu apdraudēt brīvu cilvēku pārvietošanās principu un nevajadzētu arī mazināt dalībvalstu pienākumu nodrošināt kārtību savām robežām. Lūk, pie šiem jautājumiem mēs turpināsim strādāt tālāk. Piemēram, 13. decembrī mums būs nākamā kārtējā padome, un tur mēs runāsim par visiem šiem jautājumiem. Uh, Tālāk par noziedzības apkarošanu. Polijas prezidentūras darba galvenais elements bija cīņa pret noziegumiem, kas ir saistīti ar narkotikām, ir tīpaši ar sintētiskajām narkotikām. Padome ir pieņēmusi paktu pret sintētiskajām narkotikām, ko piedāvāja Polija, un mūsu prezidentūras laikā mēs centāmies strādāt kopā ar mūsu austrumu kaimiņiem, apkarojot noziegums, kas saistīta ar narkotiku lietu lietošanu. Un ar komisiju mēs domājam par to, kā mainīt Eiropas likumdošanu tieši par psihoaktīvām vielām. Ļoti ceram, ka nākamā gadā komisija piedāvās priekšlikumu. Uh, likumprojektu šajā jomā. Tad vēl darbs par eh, reģistra datiem, Eiropas PNR pasažieru reģistra datiem. Pie šī dokumenta mēs strādājam. Darbs turpinās, un viens no pamatprincipiem, kas virzīja mūsu darbu, bija jautājums par cilvēku personas datu aizsardzība no vienas puses un arī caurskatamības aspekts no otras puses. Un visbeidzot, viena ļoti svarīga lieta, kas ir saistīta ar Schengen zonas paplašināšanu. Augusta mēnesī Polijas prezidentūra bija sagatavojusi kompromisu priekšlikumu. Un mēs vedām sarunas par šo priekšlikumu. Mēs iesaistījām pilnīgi visas ieinteresētās puses Diemžēl septembrī Tieslietu un iekšlietu padomi atteicās apstiprināt šo priekšlikumu. Līdz ar to turpinājās sarunas, un uz šo dienu mēs joprojām gaidām Eiropas padomes viedokli, kāds tad būs Eiropas padomes viedokli šajā jautājumā. Mēs esam atvērti, esam gatavi pieņemt jebkādu lēmumu, kas tiks pasludināts šajā padomu sanāksmē. Paldies, Stahančika kungs. Tagad dosim vārdu Būsutila kungam pirmajam jautājumam, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs, par šo visaptverošo izklāstu. Tad jūs strādājāt šajā ļoti pretrunīgajā jomā, un uzreiz gribu teikt, ka man ļoti patīk tas, tā konstruktīvā pieeja, arī pie darbam un darbu virzība. Jūs pieminējāt veiksmes momentus, es tos neatkārtošu. Es varbūt īsti pateikšu kaut ko par trim lietām. Vispirms par patvērumu paketi. Ministra kungs, jūs ļoti labi zinat pēc sešu mēnešu darba prezidentūrā, ka mēs nevarēsim atrisināt šo patvērumu paketi, ja vien mēs nerunāsim skaidri par solidaritāti. Polijas prezidentūra ir bijusi ļoti drosmīga, virzot šo jautājumu uz priekšu, cik tālu vien iespējams, ieskaitot arī priekšlikumu par agrīnās brīdināšanas mehānismu. Tomēr, diemžēl, tas nav pietiekami. Tas nav tik daudz un tik tālu, kā to vēlētos redzēt parlaments, lai to varētu tiešām nosaukt par patiesu solidaritātes mehānismu. Agrīnais brīdināšanas mehānisms nav solidaritātes mehānisms, un parlaments grib, lai būtu patiesa solidaritātes mehānisms, proti ir solidaritāte debate, kas tiek iedarbināta patiešām tad, kad e, kāda atsevišķa dalībās vairs nevar tikt galā ar milzīgo bēgļu plūsmu. Pirms dažām nedēļām šīs komitejas delegācija apmeklēja Lampadūzas salu. Mēs redzējām, ka sala bija tūkša, e, neraugoties uz 55 tūkstošiem cilvēku, kas bija sasnieguši šo mazo salu. Visi šie cilvēki tika sadalīti pa dažādiem Itālijas reģioniem. Un tomēr tie, kas viedušies Lampedūzā, tie negribēja braukt tieši uz Lampedūzu vai pat uz Itāliju. Viņi vienkārši ieradās, lai būtu Eiropa. Un līdz tam brīdim, kamēr mēs nesapratīsim, ka šie cilvēki brauc uz Eiropu, tad mēs paliksim joprojām tādā situācijā, ka tās ir tikai robežvalsts, kas cīnās ar šiem milzīgiem bariem. Un tas nav pareizi, jo šie cilvēki brauc uz Eiropu, un tāpēc mums visiem ir jāuzņemas šī atbildība un jārīkos visiem kopā. Es nedomāju, ka kāds no jums grib lai mēs kaut ko dālam par dalībvalstīm, lūk, cik paņems katra. Vienkārši mēs gribam, lai tiešām tiktu iedarbināts efektīvs solidaritātes mehānisms gadījumos, kad šī plūsma ir pārāk liela, lai atsevišķi dalībvalsts varētu tikt galā ar to viena pati. Diemžēl tas nav noticis, un kamēr tas nav noticis, mēs nevaram piekrist un pieņemt šo patvērumu dokumentu paketu. Otrkārt, šie jaunie priekšlikumi ap Schengens kodeksu. Komisija ir nākus klajā ar drosmīgu priekšlikumu Nu, padomas reakcija ir bijusi tāda, ka mēs negribējām, lai jūs ietu tik tālu šajā virzienā. Šī reakcija no padomas puses bija ļoti nožēlojama. Un Es ļoti ceru, ka jūs tālāk strādāsiet ar visu to mm, konstruktīvi. Runājot par šo robežu atjaunošanu starp dalībvalstīm, mums tomēr ir jābūt atvērtiem, tad, kad mēs debatējam par šiem jautājumiem, un kāpēc iemesls ir vienkārši pārvietošanās brīvība, tās ir tiesības, ko saņēmuši pilnīgi visi Eiropas pilsoņi, to šos tiesības ir devusi Eiropas Savienība, un vienpusē rīcība nevar atņemt šīs tiesības. Viena atsevišķa valsts nevar to atņemt. Tad, kad Francija atjaunoja robežu kontroli ar Itāliju šī gada sākumā, ne tikai Francija atņēma tiesības pilsoņiem, un šos tiesības Eiropas Savienības pilsoņiem dod visa Eiropas Savienība. Ar šādu rīcību Francija sūtīja ļoti negatīvu signālu, pēc tam bija Dānija un pagājušā nedēļa Nīderlanda. Šis negatīvais signāls ir tāds, ka tā vietā, lai ietu tālāk Eiropas integrācijas virzienā, mēs ļoti nožēlojam, esam sākuši iet atpakaļ. Un visbeidzot par Schengens paplašināšanos. Es esmu lūdzis prezidentūrai turpināt atbalstīt šo ļoti sarežģīto uzdevumu. Ļoti jauki, ka jūs esat konstruktīvi, ka cīnieties par to, lai Bulgārija, Rumānija saņem savu daļu, kas tām godīgi pienāks un lai tās iestājas Schengens zonā. Mēs lūdzām, lai valsts izpild kritērijas, mēs pārbaudījām šos kritērijas, mēs koncentrējām, ka viss ir izpildīts. Ko tad mēs gaidām? Kāpēc Schengens paplašināšanās joprojām nav notikusi šajā reģionā? Kāpēc viena dalība valsts joprojām bloķē šo procesu situācijā, kad šīs valsts ir izpildījušas visus kritērijus? Tātad ir tomēr jādomā par to, ka godīgi būtu paplašināt šo Schengen zonu labāk ātrāk nekā vēlāk. Romero Lopes kundze. E, eh, Kisierā. Paldies, priekšsādātāji. saka Romero Lopes kundze. Par patvērumu sistēmu runājot. Gribēju tikai apstiprināt to, ko nu pat jau teica Busutilkungs. Runājot par tiem trūkumiem, kas saistīti ar agrā brīdina, agrīnā brīdinājuma sistēmu. Mēs saprotam polijas prezidentūras centienus un tā tālāk, bet problēma ir Dublinas regulā kā tādā tā joprojām nav tikusi atrisināta, tā pastāv joprojām, un nu, pat tās māstrēmas kundze lika priekšā dokumentu, kurā teikts, ka mums ir nepieciešams reformēt Dublinas regulu, bet nesaka, kā to darīt, kā rīkoties. Rezultātā, nu, secinām, ka dalība valsts nezin, ko dalīt, darīt ar Dublinas regulu. Viņas tikai turpina darīt to, kas jau ticis darīts iepriekš. Dienvidu valstis līdz ar to joprojām saņem visus šos Um, cilvēkus, kas ieceļo no konflikta zonām un kara zonām un tā tālāk. Un šīm dienvidu valstīm jāpārliecinās, ka ir gan resursi, lai uh, šo situāciju risinātu un, un cilvēkus uzturētu. Lūk, Itālija, Malta, Grieķija ir tās dienvidu Eiropas valstis, kurām kuras, kurām nāks ciest no šiem milzīgiem migrācijas viļņiem, un tās nu dienu nezinu, kā tikt ar šo jautājumu galā, kā risināt problēmas bet domāju, ka to varētu darīt, ja mēs izmantotu solidaritātes eh, instrumentu, tādu pieeju, kas balstītos pat tiešām uz solidaritāti. Situācija, protams, ir daudz sarežģītāka eh, nekā var sākotnēji likties, un tā ir sarežģītāka nekā agrīnās brīdinājuma sistēmas jautājums, bet tomēr kaut ko darīt var lietas labā. Runājot par tālāk par robežām un par iekšzemes eh, robežu kontrolēm un tam līdzīgi, kas tiek paredzēts regulā un par, kuriem tiek izteikti, par kurām tiek izteikti šobrīd vierosinājumi. Te parādās saikna situācija Lampedūzē, jā, taisnība. Polijas prezidentūra, protams, pareiz teica, ka nevar ap, nedrīkst apturēt cilvēku pārvietošanās tiesības. Un pamatojoties uz šo izējas punktu, domāju, ka polijas prezidentūra tiešām ir sūri grūti pastrādājusi lai pārliecinātos, ka mm, tas, ko divas dalībvalstis vēlējās darīt, netiek uzskatīts par normu un tas netiek pieļauts. Domāju, ka situācija tomēr daudz sarežģītāka. Tas nav viss tik vienkārši. Te nerunājam vienkārši tikai un vienīgi par robežu kontroļu atjaunošanu pat direktīvā teikts, ka te runājam par migrācijas kontroli, un tad tiek minēts atsaucis uz sporta pasākumiem un pat terorismu, bet to visu taču nedrīkst jaukt vienā kopumā, vienā masā. Situācija daudz sarežģītāka, un es domāju, ka šā, šī direkt, direktīva tomēr būs jāatsauc, jo nevaram vienotā šādā veidā risināt visus jautājumus, tas būtu pāragri, pārsteidzīgi. Domāju, ka mums jāspēcina arguments par to, ka personu brīvas pārvietošanās tiesības nedrīkst ierobežot, un tad tālāk jāturpina pie tā strādāt, tālāk par personas datu reģistru runājot. Jūs runājat par pārskatāmību. Un pārskatāmībai faktiski vajadzētu attiekties tieši uz pasažieriem, pasažieriem būtu jāzina, kāda viņu dati tiek izmantot kaut kur tālāk. Šobrīd pat Lielbritānijas, Lielbritānijai nav konkrēta tiesība aktu attiecībās personas datu reģistriem. Ir, nu, trīs, četras valsts, kas šobrīd spriež par tam līdzīgu tiesību aktu pieņemšanu, Bet tad, tur netiek runāts par personas datu reģistriem kā tādiem, tur tiek runāts vairāk par uh, imigrāciju un tam līdzīgi. Un, protams, ka arī apspriesto tiesību aktu projektu aptvērumi ir ļoti atšķirīgi. Citi runā par to, ka tas būtu vajadzīgs, lai apkarot noziegums pret valsts, citi runā par šādu veidu instrumentu, kā par sarakstu, kā par imigrācijas kontrols iespēju. Un šādā veidā atsevišķās valstīs izstrādāt tiesību aktu neļaus mums nonākt pie kopējas iespējas. Ko mēs varam eh, darīt lietas labā, ja mums nav nekādu minimālu obligāto standartu? Eiropai vajadzētu aizstieties priekšā visiem šiem nacionālajiem likumdevējiem, un tad apvērums būtu pilnīgs cits. Un kāda ir polijas prezidentūras nostāja šajā jomā? Paldies, nākamais runātājs saka Vikstroms kundze. Jā, runāšu, runāšu savā dzimtajā valodā, zviedru valodā. Gribēju iesākumā teikt paldies Polijas prezidentūrai par lieliski paveikto darbu. Ir īstenots ļoti spēcīgs dialogs ar prezidentūru, un jāsaka, tiešām vairākums jautājumu ir pavirzījušies uz priekšu. Mēs, protams, visi turklāt arī ceram, ka ka šis atvērtības gars e, turpināsies. Un, attie, un gribētu cerēt, ka tas attieksies uz visām Eiropas Savienības iestādēm. Jo mēs jau nerunājam šeit tikai par ekonomisko krīzi, nē, šeit runājam par uzticības krīzi, par uzticēšanās krīzi starp dalību valstīm, sa, e, to starpā un starp dalību valstīm un iedzīvotājiem, starp iestādēm un tā tālāk un tad to ārkārtīgi žēl redzēt. Tik skumji redzēt, ka esam gandrīz zaudējuši šo sākotnējo jēdzienu solidaritāti. Kā nonākt pie solidaritātes? Nu, to varam pastiprināt, veicinot uzticēšanos, sastarpēju uzticēšanos un uzticību, bet šobrīd jāsaka, ejam pretējā virzienā un dalību valstīs to redzam ļoti labi. To redzam arī no, tā, no tiem secinājumiem, kas iz, izriet no dažādiem Eiropadomas samitiem un padomas tikšanās reizē. Mums ir jāstrādā pie savstarpējās uzticēšanās. Nerad runājam skaistiem vārdiem par solidaritāti un tā tālāk, bet tad, kad nonākam pie faktiem, tad redzam, ka valstis vienotrai neusticas. Un tas ir viss, kas paliek pāri no solidaritātes. Šie pieci tiesību akti, kas ietverti patvērumu pakotnē, tie visi runā par to, ka nepieciešams spēcināta uzticēšanos un lojalitāte. Tā, lai, šī, lai tie varētu tal, kalpot par pamatu solidaritātes veidzošanai. Un tomēr te runājam arī vēl par daudz ko vairāk. Te runājam par to, cik cilvēcīgi esam un domāju, ka pārāk reta runājam par šo dziļāko būtību. Mēs jau izmantojam visus šos skaistos formulējumus un frāzes, bet runājam taču reāli pašā būtībā par cilvēkiem. Par cilvēkiem, kuriem cenšamies palīdzēt, kas ieradušies uz mūsu kontinentu. Nereti pusdzīvi. Priecājos, ka jūs tik devīgi izteicāties. Uh, attiecībā uz parlamenta paveikto un Dublina regulas grozīšanu. Es par to esmu bijis atbildīga. Esam piestrādājuši jau ilgi, un tas man liek domāt, ka varbūt mēs varētu sākt strādāt pie jaunas regulas un tās reformas. Sākotnēji parlamentam bija ārkārtīgi svarīgi vispirms rakstiski uzlikt uz papīra tās lietas, par ko es runāju, par solidaritātes spēku, par apusēju uzticēšanos, par lojalitāti. Un Dublinas ziņojums būtu jāskata atsevišķi, to nedrīkst tagad iejaukt vienā putrā ar visiem pārējiem tiesību aktiem. Dublinas jautājums jāskata atsevišķi. Tur man piekrīt arī Jānu referentu, uzskana nu, par ārkārtīgi svarīgu elementu. Polijas prezidentūra Eiropā ir bijis ārkārtīgi nozīmīga, un es gribu teikt lielu paldies viņiem, un paldies arī par šo visaptvarošo ziņojumu, par to, kas ticis sasniegts šajos sešos mēnešos tieslietu un iekšlietu jomā. Uh, strādājot pie jautājumiem, kas taču ir ļoti svarīgi, ja runājam par, par drošību, par Eiropas nākotni, par iedzīvotājiem. Bet jāsaka, jūs prezidentūra jau vēl nav noslēgusies, jums vēl vesels mēnesis priekšā, un tāpēc gribu jūs mudināt, aicināt, turpināt, uh, uzstāties arī, lūk, 13. decembra uh, Eiropa padomē un runā tur par konfidence, uh, runā tur par šo lojalitāti, par uzticēšanos, par solidaritāti tā, lai solidaritātes līmeni mēs varētu celt un paplašināt. Dalību valstīm jārīkojas kopīgiem spēkiem. Tām jāsaprot, ka vienas pašas tās nav spēcīgas. Tajā brīdī, kad jūs stāvat viens, jūs esat vienkārši viens pats. Bet kopā, kopā varam rast spēku. Un mums ir jāatgriež pie šīm ļoti svarīgajām vērtībām, uz kurām taču balstīta visa mūsu sadarbība. Un tā tam arī būtu jābūt. Tāpēc vēl jums visu to labāko Eh, šajā neilgajā atlikušajā mēnesī. Eh, ceru, ka jūs vēl turpināsiet strādāt un vēl visu to labāko arī turpmākajā darbā pie kopējās patvēruma pakotnes. Var jums tikai apliecināt, ka parlaments pilnīgi noteikti ir gatavs izmantot šo solidaritātes garu, lojaltātes garu un, tur, garu un turpināt sarunas par šiem tiesībākiem. Paldies, Vikstrēms kundzei. Ja nav citu jautājumu, sāka priekšādātājs, tad tādā gadījumā došu vārdu ministra kungam, lai viņš um, atbild uz jautājumiem. Stahančika kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšādātāji! Dāmas un kungi! Jā, vēlētos atbildēt uz man uzdotajiem jautājumiem. un sākšu ar vienu jautājumu, kas šķiet jautājumos uzpē, parādījās vairāk kārt. Un tas ir jautājums par Dublins regulu. Ļoti labi saprotu, ka nesam varbūt pilnībā attaisnojuši uz mums liktās cerības par šīs regulas grozīšanu, jo dokumentu projektā tas viss tomēr atbilstīgi neatspūgļos, bet dokumentā tomēr, manuprāt, solidaritātes princips tiek atspoguļos. Jau preambulā pavisam tiešā veidā atsaucamies uz solidaritāti. Norādām, ka solidaritāte var kalpot kā pamats tālākajam. Turklāt uz solidaritāti atsaucamies arī tālāk pamat tekstā, ierosinātajā dokumentu projektā. Tur esam, piemēram, lūk, ierosinājuši pantu par mehānismiem, mehānismiem to starp arī agrīnās brīdināšanas mehānismiem, solidaritātes mehānismiem, ir arī tāpat iesniegti grozījumi. Bet ir iesniegti grozījumi, ka šo pāntu faktiski nobloķē. Par to spriedīsim samitā. Nākamnedēļ. Un tad pēc tam atkal to iestrādāsim dokumentu projektā, lai darbs virzītos uz priekšlikumdošanas procesa gaitā. Solidaritāte Eiropā ir jāturpina, un tā, protams, neizpauž tikai un vienīgi Dublinas regulā. Solidaritāte attiec arī uz visiem citiem dokumentiem, kas vēl jāizstrādā turpmākajos gados. Esam sagatavojuši dokumentu, kas parādījās, eh, ir nāca dienas gaismā lūk piekdien, tas bija komisijas paziņojums par solidaritātu patvērumu meklēšanas jomā. Un eh, šai saistībā paredzēti virkni dokumenti, kas eh, pauž pārdomas par solidaritāti un vienotā veselumā vēlas nodrošināt personu brīvu pārvietošanos Eiropā, arī Schengen zonas pārvaldību brīva persona pārvietošanās pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi svarīga pamatvērtība. Par to runāja arī Donalds Tusks nesen skaidrojot polijas nostāju, un tā ir ļoti skaidra. Un tomēr dalību valsts šiem dokumentiem, ko likus priekšā Eiropas komisija, pie gaišas ar ļoti piesardzīgu attieksmi. Bet par mehānismiem runājot, tiem mehānismiem, kas varētu tikt izmantot tādos uh, gadījumos, uh, kad, piemēram, eh, jācīnās pret nelegālo migrāciju un tam līdzīgi, kas ir proporcionāli ārkārtīgi plaša, mums vajadzētu veidot kopēju kopienas pieeju, nevis reaģēt tikai nacionālā līmenī. Vienīgais jautājums ir par to, kā to panākt, kā to organizēt, cik kādu lomu uzņemsies atsevišķie spēlētāji, atsevišķās politiski interesētās puses. Domāju, ka nākamās nedēļas samita gaitā par to runāsim. Cerams, izdosies sagatavot ceļu kārtu tālākajiem darbam, un pēc šī samata darbs nenoliedzam turpināsies. Par personas datu reģistru runājot. Polijas prezidentūra izturēsies ārkārtīgi piesardzīgi šajā jautājumā, cenšoties ņemt vērā visu, ko jūs teicāt, respektīvi, ka nav pieejams risinājumi dalībvalstu līmenī. Ir eh, bijušas vairākas konferences, semināri, konsultācijas eh, ar dažādiem personas datu reģistru ekspertiem. Es ir, eh, ir notikušas apspriedzes arī ar aviolīnijām un operatoriem. Eh, uzzina un darba grupas dalībnieki ir ļoti labi informēti par visu interesēto pušu viedokļiem un bažām. Jo, kā jau jūs pareizi atzīmējāt, šeit nav nekādas vienotas kopējas bāzes, pamatojoties uz ko tur, turpināt darbu. Nē, Pamazām, pamazām šī bāze tiek tikai veidota, un to veidojot nedrīkstam nekādā gadījumā no acīm izlaist kaut kādus atsevišķus elementus. Un visbeidzot, Schengens zonas paplašināšanās, dāmas un kungi, nu, diemžēl, diemžēl. Joprojām ir problēmas ar šo jautājumu. Prezidentūra, protams, ir darījis visu savu labāko, esam likuši priekšā kompromisa grozījumu. To jāsaka, nebija nebūtu tik viegli ņemt visiem pretim, jo Bulgārija un Rumānijai, piemēram, bija visam citas cerības un, un uh, vēlmes. Bet, nu, ceramies, esam tomēr nonākuši pie vienošanās ar šīm valstīm, pie tādas zināmas savstarpējas saprašanās, esam vienojušies, ka mm, tās nevēlas, lai Schengen paplašinātos, bet līgumā ir ļoti skaidri un garšīgi pateikts, ka nevar šo lēmumu pieņemt bez vienprātīga lēmuma. Un, diemžēl, diemžēl, nu, nav izdevies vienprātību padomē vēl panākt. Un šķiet, ka to arī neizdosies izdarīt decembra samitā. Esam īstenojuši konsultācijas, sarunas kopš septembra samita. Nu, tas noticis tagad tādos augstākos līmeņos, ne tikai lūk iekšliet un tieslietu ministru padomas līmenī. Un varbūt, ka šo konsultāciju rezultātā laika gaitā būs iespējams arī tālākas pārmaiņas. Cik tālu man zināms, tad arī šo jautājumu mēs apspriedīsim decembra samitā. Un tomēr. Nu, tiesība akts ir tāds, tiesība akts ir tāda, kā tie ir Un neskatoties uz prezidentūras lielākiem centieniem un um, darbu ar sviedriem vaigā, nu, tomēr neko mainīt un grozīt nav izdevies. Darba kārtība vēl paredzēta ļoti saspringta. Visu Ziemassvētku laiku čakli strādāsim un var jums apliecināt, ka mēs nedienas nelaidīsim zudumā. Mēs turpināsim savu darbu, uh, Eh, un gribu īsumā vēl atsaukties uz kaut ko, kas šeit mums visiem, kā, un īpaši mums kā prezidentūrai, ir ļoti svarīgi. Mēs uzskatām, ka mums ir izdevies prezidentūras laikā izveidot lieliskas darba attiecības ar parlamentu. Tās ir neformālākas, tās tiešām ir tādas patiesas darba attiecības. Notiek pastāvīga kontaktēšanās starp abām pusēm. Ir izdevies apspriest virkni jautājumu, atrisināt virkni problēmu. Un lielā mērā tas notic tādā sadarbībā tieši arī ar jūsu komiteju, un par to gribētu teikt jums lielu paldies. Nu, ja nav nekādu tālāku jautājumu, tad šie tas arī būs viss. Bustulkungs, jūs tomēr vēlēties uzdot kādu jautājumu. Jā, es gribēju izmantot šo iespēju, lai izteiktu aicinājumu uh, prezidentūrai. Uh, un e, teikt, ka, lūk, jūs kā prezidentūra tiešām esat bijuši ļoti atvērti un atklāti sadarbībai. Un mans aicinājums ir vienkārši turpināt saglabāt šo konstruktivitāti, šo atvērtību. Arī tajā brīdī, kad jūs atkal stāsieties e, stāds atpakaļ savā vecajā matā tikai kā polijas ministrs un dosieties uz visām šīm ministru padomēm. Es ceru, ka šī atvērtība jūsos saglabāsies. Priekšsēdētājs turpina. Esmu pārliecināts, ka abi šie polijas prezidentūras pārstāvi šo vēlmi ņem vērā. Viņi arī ņem vērā to, ka mēs augstu vērtējam viņu atvērtību un viņu eiropeisko garu, ko viņi ievērojuši visu šo pusgadu strādājot, strādājot pie ļoti delikātiem jautājumiem, konstruktīvā veidā un atklāti runājot es domāju, ka arī viņi ir bijuši ļoti godīgi un atklāti pret mums, pret Lībe komiteju tajā brīdī, kad esam runājuši par dažādiem sarežģītiem jautājumiem, šķēršļiem, problēmām visā šajā darba laikā. Un jāsaka, mēs ņemam vērā, ka viņi tiešām ir centušies darīt visu, kas to spēkos, lai visu šos dokumentus, visus šos jautājumus virzītu uz priekšu visa pusgada laikā. Bet, nu, vai jūs vēlaties vēl izteikt kādus gada, gala vārdus, tā Hančika kungs priekšstādātājs, joprojām nespēja izrunāt ministra uzvārdu? Jā, noslēgumā un varbūt arī atsaucoties uz to, ko nu pat dzirdējām, gribēju tikai teikt, ka var jums apliecināt, ka Polija pilnīgi noteikti būs un paliks tieši tā, kā tika teikts, pro-eiropeiska konstruktīva valsts, neskatoties uz to, kādas prezidentūras vadībā mēs strādāsim Eiropadomā. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies. Mums ir vēl viens darba kārtības punkts, bet tas paredzēts pēc 45 minūtēm. Vēstnieks nebūtu vēl nav ieradies, un tāpēc es uh, ierosinu šo tikšanos ar Brazīlijas vēstnieku, ko esam pieprasījuši vairāk kārt, lai apspriestu ar terorismu saistītus jautājumus. Nu, bet uh, atlikt uz vēlāku laiku, jo, lūk, vēstnieks nav ieradies. Varbūt tad mēs varētu uz 45 minūtēm, nē, pusstunda Pēc pusstundas? Labi, pusstundu dosim. 20 minūtes no šī brīža. Tātad pauze uz 20 minūtēm. Un gribu jūs lūgt pēc 20 minūtēm atgriezties zālē, jo, kā jau teicu, mums pēc tam vēl paredzēta arī koordinātoru sanāksme. Paldies visiem par darbu! It's my pleasure. Well, it's my pleasure, really. <coughs>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

the minister in the attendance to this part of the Libe committee meeting, but we welcome, of course. Protams, uh, ka šī sanāksmes daļā gribētu sveikt uh, Nevas Tavāreša kungu, Brazīlijas vēstnieku Eiropas Savienībā, un mēs viņu esam aicinājuši piedalīties mūsu uh, šīs dienas sanāksmes uh, vakara cēlienā. Šis punkts saucas viedokļu apmaiņa pār kopīgām bažām, kas saistītas ar vīzu simetriskumu, drošību, terorismu un pamatiesībām. Viņa ekscelence Rikārdo Tavares ir Brazīlijas vēstnieks Eiropas Savienībām. un mēs viņu esam aicinājuši, un viņam ir izdevies atrast laiku, lai ierastos, par to mēs viņam sakām lielu paldies. Gribēju teikt, ka ES Brazīlijas samits notika šī gada 4. oktobrī, un abas puses uzsvēra, ka tiks turpināts dialogs par cilvēktiesībām, drošību kā arī tādiem izaicinājumiem kā korupcija, nelikumīgi iegūt līdzekļu, atmazgāšana un narkotiku kontrabanda. Tagad došu vārdu vēstniekam un pēc tam rīkosim jautājumu un atbilžu kārtu. Vārds jums, priekšsādātāji, paldies! Es saņēmu informāciju, ka varu runāt portugāļu valodā, vai tā ir? Lieliski. Runāšu portugāļu Brazīlijas versijām. Liels paldies! Priekšsādātāji, man vienmēr šeit ir milzīgs prieks būt klāt šajā komitejā. Jūs uh, esat atbildīgi par tēmām, kas saistās ar Eiropas uh, brīvību, drošības un tieslietu telpu. Uh, un tas ir um, būtisks mūsu strateģiskās partnerības uh, elements, jo mums ir vienādas uh, vērtības, kas palstās uz vērtībām un pamatiesībām. Brazīlijas jaunākajā vēsturē mēs uh, vienmēr esam mēģinājuši nodrošināt mūsu pama, pilsoņu pamatiesības un demokrātiju, un tā ir bijusi daļa no cīņas, kuru veicināja mūsu prezidente Dilma Rusefa. No viņ, viņai lielā mērā jāteic eh, par, jāpateicas par redemokratizāciju no pagājušā gada 80. gadiem, bet tā nevarēja būt veiksmīga, kamēr pastāvēja milzīgas uh, atšķirības uh, starp soc, dažādiem sociālajiem slāņiem. Uh, Pēc tam situācija vienkāršojās gan ar valūtu, gan ar apkārtējo vidi, un mēs varējām apkarot nabadzību. No 2003. līdz 2010. gadam 20 miljoni brazīlieši ir izkļuvuši no nabadzības, un 40 miljoni brazīlieši pašlaik piedara vidējiem slānim, un vairs tikai 50% iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Cilvēktiesības Brazīlijai un Eiropas Savienībai ir eh, kopīga vērtība, un speciālisti es, jau trīsreiz ir tikušies um, sektoriālā dialoga ietvaros, kas notiek kopš 2008. gada Brazīlijas ārlietu ministrs Antonio Patriota un augstā pārstāve Katrīna Eštone ir runājuši par eh, sadarbību šajā jomā, ieskaitot arī ar trešajām valstīm. Savulaik Brazīlijā mums bija autoritārs režīms, un tā nemaz nav tik tāla pagātne. Pašlaik cilvēki prasa lielāku taisnīgumu un brīvību, un neviena valdība ar vāru nevar šādu brīvību nodrošināt. Nevienai tautai nevajadzētu dzīvot nabadzībā, bezdarbā, un Brazīlijas valdība vairākās, um, vairāk kārt ir izteikusies solidāri par uh, demonstrācijām Ziemeļāfrikā un vidējos austrumos, tā sauktā arābu pavasara brīļ, pa, arābu pavasara laikā. Brazīlija viennozīmīgi nosodīja vārdarbības izmantošanu pret uh, civiliedzīvotājiem. Starptautiskā komunikācija ir nepieciešama starp uh, valstīm, kas uh, domā par reformām. Uh, Bet uh, mēs nedrīkstam slēpties aiz uh, piespiešanas un militārām intervencēm. Prezidenta Dilma Rusefa Ņujorkā uh, apvienoto nāciju ģenerālās asamblējas atklāšanas sesijā saka, ka pašlaik pasauli cieš no intervences sekām, ir pastiprinājies terors un Vārdarbība. Vārdarb, atbildība, lai aizsargātu iedzīvotājs, ir jā, jārealizē izmantojot atbildības, atbildīgu pieeju un humanitāros instrumentus, un to ir iespējams garantēt tikai kritiski analizējot um, uh, apvienoto nāciju organizācijas uh, drošības padomas uh, kritērijus. Brazīlija uh, uzņemas atbildību aizsardzībai, ka tiek izmantota vārdarbība, un ja tā ir pamatota, tad ir jāraugās, lai tā tiktu izmantota minimāli, un šāda intervence nekad nedrīkst nodarīt vairāk kaitējumu nekā absolūti nav iespējams izvairīties, tāpēc šeit jārīkojas uh, atbildīgi un samērīgi, kā to ir noteikusi drošības pārdome lai izvairītos no konfliktiem un izvairīto, uh, piemērotu mierīgus līdzekļus, ir uh, jāgādā par sociālās ierobežošanas uh, ierobežošanu. Tā ir vislabākā profilakse ir pieejamas arī citas iespējas, piemēram, miera saglabāšanas pasākumi bieži sevi ir pierādījuši kā pareizais instruments. Mēs nedrīkstam aizmirst vienu atbruņošanās un masu iznīcināšanas ieroču likvidēšana var lielā mērā veicināt mieru. Brazīlija vienmēr ir nosodījusi teroru jebkurā tā izpausmē un mūsu konstitūcijā uh, Terorisma noraidījums ir eh, minēts kā mūsu starptautisko attiecību pamatprincips. Brazīlija ir eh, parakstījusi šajā jomā vairākas eh, konvencijas. Un šī, šo iemeslu dēļ ir nepieciešama plašāka sadarbība starp valstīm. Brazīlija pilnā mērā atbalsta ANO pretterorisma stratēģiju un uh, visaptvaroši vēršas, aicinot izmantot visas iespējas, lai apkarotu terorismu. Kopā ar Eiropas Savienību mēs atbalstam pasākumus, kas vērstos šo mērķu sasniegšanu. Īpaši svarīgi ir naudas atmazgāšanas apkarošana, ar kuru tiek finansēts terorisms Brazīlija ir iestājusies um, FATF grupā, kas vēršas uh, pret naudas atmazgāšanu un domā par politiskiem soļiem šajā jomā. Brazīlija ir arī Gafis suda biedrs, kas ir FATF uh, Dienvidamerikas uh, no, nozars, nozare un um, sadarbojas ar Egmonta grupu. Brazīlija iesaistās terorisma apkarošanā, ievērojot uh, starptautiskās tiesības un cilvēktiesības. Cilvēktiesību ievērošana un terorisma apkarošana ir pamatmērķi, kas um, var radīt uh, savstarpēju saikni. Uh, ir nepieciešams apkarot terorismu, lai vērotu valstu savstarpēju uzticēšanos. Eiropas Savienības un Brazīlijas vienotais skatījums uz šīm lietām nozīmē to, ka mūsu centieni apkarojot teroru ir pastiprināti un uh, Tas notiek arī sektoriālajā dialogā. Brazīlija ir uzņēmusi ļoti daudz bēgļu, kas ir um, ieradušies pie mums no dažādām pasaules daļām, kas ir meklējuši labākus dzīves apstākļus, un pašlaik viņi ar savām paražām un uh, kupli papildina Brazīlijas uh, nacionālās bagātības. Prezidenta Dilma Rusefa norādīja, ka e, viņa pati arī simbolizē attiecības starp Eiropas Savienību un Eiropu. Viņas tēvs bija advokāts, kurš atstāja savulaik Eiropu, meklējot labāku dzīvi Dienvidu Amerikā. 80. gados e, no Brazīlijas bija vairāk emigrantu nekā imigrantu, jo uh, brazīlieši meklēja labākus dzīves apstākļus citās valstīs. Tomēr pirms uh, īsa laika Brazīlijas migrācijas profils ir mainījies. Pateicoties Brazīlijas dinamiskajai ekonomikas attīstībai, mums pašlaik ir vairāk um, ieceļotāju nekā izceļotāju. Nepārāk daudz cilvēku vairs emigrē no mūsu valsts, un pašlaik ir daudz eiropiešu, kas ierodas Brazīlijā, lai turpinātu dzīvi tur. Tāpēc Ieceļošanas fenomens ir dinamisks un mainīgs. Mēs vienmēr esam mēģinājuši vadījuši, sasniegt mērķi pēc tā, ka ir nepieciešams nodrošināt migrantu tiesības neatkarīgi no viņu nacionalitātes, etniskās izcelsmes, vecuma, dzimuma vai citiem kritērijiem. Brazīlijas valdība ar bažām vēro iniciatīvas kas vērstas uz uh, nelikumīgās migrācijas kriminalizēšanu. Šeit ir uh, vērojami konkrēti centieni apkarot nelikumīgo migrāciju. Ir notikuši mēģinājumi migrantiem izsniegt dokumentus, lai laupītu augsni kriminalitātei. Migranti sniedz savu ieguldījumu kultūras mantojuma attīstībā, dinamiskā izaugsme un tā tālāk. Tāpēc tie nedrīkst uh, nonākt uh, nestabilā situācijā, kur viņus var izmantot uh, krimināli grupējumi. 2009. gadā Brazīlijā starptautisko aizsardzību saņēma 41 800 migranti. Vienlaikus mēs mēģinām uh, vērsties pret eh, nelikumīgo migrāciju, veicinot policijas sadarbību, apkarojot, eh, stiprinot tīklus, kas, eh, kas veicina nelikumīgo migrāciju. Brazīlijas iestādes ievēro starptautiskās normas šajā jomā. Brazīlijas pilsoņiem ir brīvība pārvietoties pa valsti un ieceļot, izceļot no tās. Tāpēc Brazīlijas valdība mēģina informēt savus pilsoņus par dažādu valstu ieceļošanas noteikumiem. Mēs organizējam seminārus, informatīvas pasākumus, lai palīdzētu pilsoņiem sagatavoties dzīvai ārvalstīs. Pirms neilga laika ārlietu ministri ir izstrādājusi arī vadlīnijas uh, repatriācijai uz uh, Brazīliju Mēs eh, zinām, ka saiknes starp Brazīliju un Eiropu ir sēnas, un tās kļūst aizvien tikai intensīvākas. Pašlaik mēs esam noslēguši bezvīzu režīmu īstermiņa braucieniem starp eh, Brazīliju un 23 Eiropas eh, dalību valstīm. Četrās valstis pagaidām vēl nav atbrīvots no vīzu prasības, proti Kipra, Igaunija, Latvija un Malta. Uh, tās, eh, šīs valstis vērsās pret, pret Brazīliju ievērot eh, kopienas akī pēc pievienošanās Eiropas Savienībai un Brazīlijas likumdevēja eh, ievēroja šīs prasības. Šīs valstis vēlas vīz, bezvīzu režīmu, un pašlaik mēs ar šīm četrām valstīm esam panākuši divpusējas nolīgumus. Uh, Pirmkārt, eh, par pilsoņiem ar parastajām pasēm un otrkārt eh, par diplomātisko un dienesta pašturētājiem. Tās tie ir nolīgumi, kas cerams drīz stāsies spēkā. Ir arī pāris izņēmumi, proti apvienotā karaliste un īrija, kur mēs jau iepriekš bijām parakstījuši divpusējs nolīgumus. Mēs ceram, ka šie jaunie nolīgumi neko nemainīs uh, tajā situācijā, ka Brazīlijas pilsoņi var brīvi ceļot uz 23 eh, Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs eh, ceram, ka šie nolīgumi ar šīm četrām valstīm, ar kurām mums ir ļoti draudzīgas saites, cerams, ka drīz stāsies spēkā. Nolīgumi tika parakstīti novembrī, un es ar prieku gribu secināt, ka šis jaunais instruments ir guvis arī parlamenta piekrišanu, starp citu balstoties uz jūsu komitejas ieteikumu. Diplomātisko un dienesta pasa turētāji uz Brazīliju bezvīzu režīmu kārtībā ceļoja jau kopš šī gada aprīļa. Un Bezvīzu režīms parasto pasa turētājiem pašlaik tiek apspriests Brazīlijas Nacionālajā kongresā. Es nevaru pateikt, kad tiks panākta vienošanās, tomēr mēs ceram, ka tas notiks jau visā drīzumā, jo mēs ar lielu uzmanību sekojam līdz situācijas attīstībai. Esmu pārliecināts, ka dažādi starptautiskie nolīgumi un iniciatīvas stratēģiskās partnerības ietveros jūs uh, ļoti interesē un ceru, ka jūs atbalstīsiet um, Brazīlijas un Eiropas Savienības attiecību stiprināšanu. Liels paldies, Jakolīno kungam vārds. Grazie, prezidente. Paldies, uh, priekšsādātāji. Es rūpīgi uzklausīju vēstnieka sacīto Pagājušā gada laikā mēs vairākas reizes uh, aicinājām viņu uz mūsu komiteju un tā kā pašlaik šāda iespēja ir radusies, gribēju sacīt to, ko uzklausīju to, ko jūs sacījāt par cilvēktiesību, pamatiesību ievērošanu un būtisko progresu, kas ir panākts uh, uh ņemot vērā arī to, ka 40 eh, miljonu cilvēku pašlaik ir nonākuši vidusšķirā. Mēs zinām, ka Brazīlija ir guvusi būtiskus ekonomiskus pasākumus, bet uh, es kā Itālijas pārstāvis uh, Eiropas uh, Savienības institūcijās varu jums piekrist. Tie visi ir būtiski jautājumi. Terorisms, drošība, tie ir pamati jautājumi. Un tādas uh, eh, NVO kā Justice and Global Connectors uzmanīgi vēro jūsu aizturēšanas sistēmas. 16 uh, eh, cilvēki 16 cilvēku vietā tiek, um, tu ieslodzījuma vietā tiek turēta 268 cilvēki, un es nedomāju, ka tie ir uh, normāli apstākļi. Otrakārt, divreiz uh, notiesātu teroristu jūs uh, uz, esat uh, aizturējuši šādā ieslodzījuma vietā. Domāju, ka varbūt uh, viņiem vajadzētu atrasties cita veida ieslodzījuma vietām, kura tiek nodrošināta cilvēku cienīgāki ieslodzījuma apstākļi. Jūs uh, minējāt vispārīgu nepieciešamību sadarboties, un šis parlaments pirms uh, vairākiem mēnešiem apstiprināja vairākus dokumentus par vīzām un vīzu simetriju. Jūs sakāt, ka nav nepieciešams uh, kriminalizēt uh, nelikumīgus migrantus, tomēr paredzēt sodus par uh, nelikumīgu migrāciju, bet jūs sakāt, ka uh, Itālijā dzīvo pietiekami daudz itāļu un ka tie ir būtisks resurss rūpniecībā, kā arī valsts konkurētspējai jūs to nepieteikami ņemat vērā. Paraudzīsimies uz Batistī izdošanas jautājumu. Faktiski viņam bija jātiek izdotam, kad viņš eh, atgriezās Eiropā un ieceļoja Francijām. varbūt vīzu vajadzēja atteikt tajā brīdī, bet kas notiek ar šiem nolīgumiem, ja mums ir jārunā par noziegumiem, kuros šādai sadarbībai vajadzēja notikt? Kā lai mēs ticam savstarpējai uzticībai, ja mums ir jāsaskaras ar Batistī gadījumu, kurā ir vērojams būtiskas atkāpes? Šķiet, ka taisnīgumam būtu vajadzējis triumfēt, tomēr Batistī ir uh, spējis izvairīties no uh, jur, jurisdikcijas jau 30 gadu. Domāju, ka mums jādomā par sadarbību krimināla lietās, uh, Batistī gadījumā, kuram bija jātiek izdotam, šāda sadarbība nav notikusi. Un, ja, kam, kad mēs runājam par vīzām, un par ES pilsoņiem. Piemēram, Francijas pilsoņiem, kuriem būtu jāsaņem vīza zināmā periodā, savukārt Itāļiem tiek paredzēts cits vīzu samšanas termiņš, un Itāļi šeit tiek diskriminēti Batistī lietas dēļ. So Uh, this... Paldies, paldies, vēstniekungs, par to, ka tik vēlu ieradāties uz mūsu komitejas sanāksmi. Es gribēju runāt par vīzu liberalizācijas līgumiem, par kuriem jūs runājāt arī eh, jūs sākuma runā. Tad mēs jūs runājat par četrām valstīm - Malta, Kīpra, Igaunija un Latvija. Šeit nav šī savstarpīguma. Arī Malta mana valsts ir šī, šajā sarakstā. Tas nozīmē, ka Brazīlijas pilsoņi, kas ierodās šajās četrās valstīs, tam nevajag vīzu. Uh, tom, kamēr čet, četru minēto valstu pilsoņiem dodoties uz Brazīliju vīzi ir nepieciešama, ir panākt vienošanās, kā jūs norādījāt, un šo vienošanos arī februārī ratificēja parlaments. Un manā rīcībā ir informācija, ka uz šo brīdi šī vienošanās netiek, nav ratificēta. Brazīlijas eh, likumdevējs šo vienošanos nav ratificējis. attiecībā tieši uz parasto pasu turētājiem, kas grib ceļot uz Brazīliju. Šāda situācija vēl vairāk turpina mm, šo slikto situāciju, ir, nav īsti skaidrības. Ļoti daudz pilsoņu, kas dzīvo šajās četrās valstīs, uzskata, ka tagad ir notikusi vīzu režīma liberalizācija. Viņi domā, ka uh, viņi drīkst braukt uz Brazīliju un tur nokonstatē, ka vīz tomēr ir nepieciešama un šie cilvēki tiek sūtīti atpakaļ. Un šādas lietas ir notikušas arī daži mani vēlētāji par to ir sūdzējušies. Mans jautājums ir tāds, vai tiešām tas tā ir, vai joprojām šī vienošanās gaida ratifikāciju, ka likumdevējs Brazīlijā to nav ratificējis. Un ja tas tā ir, tad kad mēs varētu gaidīt, ka šī vienošanās tiks ratificēta, tas viss, lai panāktu patiesu atbrīvošanu divpusējā formā no vīzu režīmu prasībām. Paldies, Gonca kundze. Paldies. Arī es gribēju uzdot jautājumu līdzīgu Busutila kunga jautājumam. Jūs eh, pieminējāt četras valstis ka nav bijis noslēgts šis simetriskais līgums. Gribēju uzdot jautājumu, kāpēc tādas grūtības, kāpēc tieši šīs četras valsts, kāpēc nevar ratificēt tieši ar šīm četrām valstīm, kāpēc ar citām valstīm tāda problēma nav. Es domāju, ka mums būtu ļoti interesanti visiem mums uzzināt šos iemeslus, kāpēc tādas grūtības tieši attiecībā uz šīm valstīm. Paldies, Tavāreša kungs! Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Embaixador, com muito gosto que eu vejo na. Paldies! Mums ir liels prieks uzņemt Lībe komitejā. Ļoti jauka, ka Brazīlija arī ir šajā komitejā. Mums ar Brazīliju ir ļoti daudz tādu siltu sakaru, arī akadēmisku saikņu. Tad pēdējos gados mūsu attiecības eh, ir attīstījušās, Brazīlija ir attīstījusies ekonomiski, arī sociālā ziņā, un ir bijušas izmaiņas arī tiesību jomā, pilsoniskās brīvības ir bijušas vairāk respektētas. Varbūt tas ir tāpēc, ka pēdējos gados ir bijusi ļoti liela pieredze šai ziņā. Mēs zinām, ka ir personas, kas pret šo režīmu attiecās labvēlīgāk pret jaunajām izmaiņām dažādās Brazīlijas valdības slāņos. Varbūt, ka tiešām mūsu priekšā ir tāda jauna sistēma, kas liecina par mūsu tuvināšanos, bet no otras puses Brazīlijai ir arī jā, efekt, jārealizē efektīvāk, un šeit mums ir arī dažādi mehānismi, piemēram, fonds, varbūt, ka mēs varam runāt par stabilizāciju. Dažreiz varbūt mūsu attiecībās ir zināma neskaidrība, piemēram, kaut vai šis gadījums ar Batisti, Batisti afēru Eh, šeit ir jāpiemina šī divpusējā vienošanās ar Brazīliju un Itāliju, arī Eiropas Savienības rīcība. Galu galā mums nav šī vienošanās starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Mums ir tikai divpusēja līguma ar Itāliju, ar citām valstīm protams, ņemot vērā arī Brazīlijas tiesību sistēmu, bet no otras puses ir arī mūsu Eiropas valstu sistēmas, savi noteiktie izraidīšanas principi, ka, piemēram, ir gadījums ar kādu Portugāls pilsoni, viņa izraisīšanu. Un es gribētu tomēr uzdot jums jautājumu precīzāk, vai nevajadzētu mums divpusējo līgumu vietā noslēgt tādu unikālāku vienošanos ar Eiropas Savienību tieši izraidīšanas jomā. Tas ir pirmais jautājums, un otrais ir par imigrāciju. Uh, droši vien būs dzirdējuši arī aptauju rezultātus ir viedoklis, kas dominē Eiropas iedzīvotājos ir tāds uzskats, ka ļoti daudz Brazīlijas iedzīvotāju atstāja Brazīliju, lai dotos uz Eiropu. Mums ļoti daudz uh, migrantu. Uh, protams, ir arī tādi, kas atgriežas uh, Brazīlijā. Tā ir brīvprātīga atgriešanās. Ir starptautiskās migrācijas organizācijas, kas nāk no Brazīlijas, no Portugāles. Būtībā Brazīļi ļoti daudz iegūst labumu no šīs brīvprātīgās atgriešanas sistēmas. Un tad ir Eiropas valstis, Spānija, Portugāli, kas uh, redz, ka Brazīlija ir arī galvenā uh, Eiropas pilsoņa uztverēja valsta kvalificētais darba spēks un universitāšu beidzēji, profesionāļi, kaut vai arhitekti vai žurnālisti. Dodās Brazīlijas virzienā ir arī akadēmiska zinātniskā apmaiņa. Un vai nebūtu labi to visu ap ietver tādā sistēmā, jo mēs redzam, ka politiskā uzmanība par šiem jautājumiem mazinās atkal šeit vajadzētu parakstīt tādu plašāku vienošanos ar Eiropas Savienību un Brazīliju par šiem jautājumiem. Un tātad jautājumi, kurus uzdod ļoti ātri. E, pirmais jautājums izriet no šīs kopīgās rīcības korupcijas jomā, kādā veidā mēs varam kopīgiem spēkiem apkarot korupciju, kā arī nelegālo līdzekļu atmazgāšanu. Šeit ir, tiek piedāvātas arī jaunas rīcības, un jūs arī nerunājat neko par cīņu pret seksturismu, arī šeit ir nepieciešama rīcība no Brazīlijas puses, un vēl ir jāņem vērā. Arī pasažieru datu reģistra jautājums. Šeit šajā reģistrā jāgarantē datu privātums Eiropas pasažieru. Un pirms runāt par šo PMR, varbūt tad padomāt, kā gūt lielāko labumu no pasažieru plūsmas uz Brazīliju. Un Mēs jau līdzīgi rīkojamies arī ar Amerikas Savienotajām valstīm. Šī sadarbība nesākās eh, tikai lai aizsargātu šos datus, īstenībā sākās visavādāk. Mēs gribam respektēt visus personas datus nu, ceļotājiem, kas ceļo abos virzienos. Jimenez eh, Bārija kundze. Vēstniekungs, es pazīstu jūsu valsti, esmu bijusi tur vairākas reizes. Es uzskatu, ka jūsu valsts ir ļoti viesmīlīga. Jūs varat mums visiem dot mācības par mieru, Es tiešām apbrīnoju jūsu valsti. Es ar interesi uzklausīju jūsu runu. Jūs noraidījāt um, terorismu, runājāt par cilvēktiesību aizsardzību un esmu priecīgi konstatēt, ka jūs atbalstat terorisma apkarošanas konvencijas. Uh, Es ļoti bieži runāju par terorismu, jo nāk no Spānijas, mēs esam bieži cietuši no teroristu uzbrukumiem, nezinām, kas būs nākotnē, mēs ļoti labi saprotam šo lietu. Arī Itāļiem šī lieta ir, terorismu jautājums ir delikāts jautājums. mūsu valstis ir cietuši no teroristiem. Pašsaziņā nekas epizods jums būs zināms. Un te ir jāpiemina arī epizodes ar Batisti, vairāk slepkavības gadījumi, 14-gadīgs puika bija upuris, tad vēl kāds, kas palika uz mūža ratiņkrēsla. Es viņu pazīstu personīgi. Vainīgas cilvēks šajos noziegumos nav pavadījis nevienu dienu cietumā. Es ticu Brazīlijai, tās labajai gribai. Varbūt, ka jūs varētu paskaidrot kaut ko tādu, ko grūti ir izskaidrot, un proti, kā valsts, kas ir tik viesmīlīga un kas iestājas par mieru, kā jūs varat uzņemt tādu teroristu kā Batisti? Es negribētu jūs aizvainot, bet ja jūsu valstī dzīvo tāds noziedznieks, šim cilvēkam ir jābūt Itālijā, ir jāatbild par saviem noziegumiem. Šajā Batistī gadījumā nebija politiskā griba atrisināt šo jautājumu. Šeit mēs spriežam par terorismu apkarošanu, par cilvēktiesību jautājumiem, bet tieši šajā gadījumā mm, šie fakti ir pretrunā ar vārdiem. Varbūt jūs varētu paskaidrot šo situāciju. Paldies. Dosim iespēju vēstniekam atbildēt uz šiem jautājumiem. Ir tīpaši uz šo jautājumu, kas izskanēja vairākās runās, proti jautājums par Batisti. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties visiem runātājiem un gribētu runāt par specifiskiem jautājumiem, kas izskanēja vismaz divās runās. Es kā vēstnieks esmu domājis par šo jautājumu, jo tas skar divpusējas attiecības ar Brazīliju un Itāliju. Bet eh, te mums jāskatās arī komisijas viedoklis. Tālāk nākamais punkts. Šeit ir demokrātiskas valstis Brazīlija un Eiropas Savienības valsts ir, ir dažādi likumi un ir arī jārespektē lēmumi, ko pieņem kāda konkrēta valsts. Šis gadījums nav vienīgais. Ir jau bijuši gadījumi pirms vairākiem gadiem Brazīlija, piemēram, lūdza, lai izdod kādu cilvēku no Itālijas, Salvatore Kačole, kas bija nosodīts. Tātad viņu, mēs lūdzām viņa izraistīšanu, un tā tika noliekta, šis cilvēks netika izraidīts uz Brazīliju. 2008. gadā bija kāds ārzemnieks, kas, kas, tika, kas atstājas Itāliju, tālāk tika izdots ārestu orders, un tad viņš beidzot tika izraidīts. Un nesen es dzirdēju kādu gadījumu, ka ASV pilsonis, kas pastrādājis noziegums 17 gados, viņu Portugālē arestējuši, un Portugāļi negribēja izraidīt viņu, jo saskaņā ar informāciju viņš bija kļuvis par pilsoni, un viņa vārds arī bija mainīts. Tas viss ilustrē šo jautājumu. Un atgriežos pie jautājuma. Es, es uzskatu, ka tas attiec, šis jautājums ir Brazīlija, Itālija un attiec uz Eiropas Savienību. Un vēl bieži vien jāpaskatās arī uz problēmas otru pusi. Mums ir demokrātisks valsts, eksistē, tiek respektētas tiesību normas, tā ir Itālija un cits valsts, un tāpēc mums ir jārespektē arī tie lēmumi, kas tiek pieņemti šajās valstīs, un šeit nevar, nav ko spriest. Bet par vīzu jautājumu. Šo jautājumu uzdeva arī deputātu kungs, un šķiet, ka Es jau skaidroju savā runā iemeslus, kāpēc mēs esam vienojušies. Mēs esam panākuši vienošanos. Kad mēs sapratām, ka šīs četras valstis arī attiecīgi piemēro izņēmumus Brazīlijas pilsoņiem, mēs uzskatījām, ka te bija līdzsvaru trūkums, un tāpēc mēs centāmies noslēgt vienošanās atsevišķi katru no šīm valstīm. Tad 2008. gadā mēs ieradāmies Briselē komisijā, mēs diskutējām ar četru valstu pārstāvjiem, mēs centāmies izrunāt kādus divpusējus instrumentus, kaut kādus tādus, kas mums jau bija ar citām Eiropas Savienības valstīs, valstīm. Tad komisijā es saņēmu jautājumu, ka joprojām turpinot integrāciju, komisija veic koordināciju starp dalībvalstīs un attiecīgi komisija uzskata, ka šis līgums tiek piemērots izņemot, attiecībās visām valstīm izņemot apvienotā karasīriju un tā tālāk. Uz uzskatot, ka tas ir visaptverošs līgums, kur tas nozīmē, ka tas ir cits process, jo pretējā gadījumā mums vajadzētu ņemt vērā arī vīzu atbrīvojuma programmas, kas eksistēja pirms tam ar citām valstīm. Tas attiektos gan uz Brazīlijas pilsoņiem, gan arī uz Eiropas Savienības pilsoņiem, tad būtu vēl atbrīvojuma periods trīs mēneši un vēl papildus trīs mēneši noteiktās gadījumos. Tas ir diezgan komplicēti un, un mēs pirmo reizi runājām par šāda veida līgumu ar valstu grupu. Un pagājuši gadu Mēs eh, cerējām kaut ko parakstīt samitā, bet tas nebija iespējams, jo bija problēmas ar tūkošanu, ar pārbaudīšanu, ar visām procedūrām. Un tāpēc mēs parakstījām šo vienošanos nedaudz vēlāk, tad, kad Brazīlija bija vēlēšana periodā. Atkal tur bija šī pētīšana kongresā, tas aizņēma ilgu laiku, un tad atkal, kā es teicu, šī procedūra ilga. Um, bet no vienas puses tas ir izgājis cauri kongresam cauri, bet, nu, un attiecībā uz diplomatiskām pasēm un dienesta pasēm, tā, šī lieta tika atrisināta, un parastās pas ir cits jautājums, jo mums Brazīlijā pastāv dažādi pasu tipi, un kā jau es teicu, mēs negribējām šīs procedūras ga, nobeigumu paredzēt līdz tam brīdim, kamēr kongresā netiks līdz galējā forma apstiprināts, bet mēs at, Zināmies, ka šī problēma pastāv un gribētu, lai Brazīlijas parlaments pēc iespējas ātrāk pabeigt šo pētīšanu, lai būtu vienošanās parakstīta un lai arī situācija normalizētos pēc iespējas ātrāk. Atgriežoties pie Tavāres kunga teiktā. kas attiec uz jauna līguma parakstīšanas iespējām dažādās jomās, par kurām mēs šeit runājām. Tā ir imigrācija un citas jomas. Tad tie ir jautājums, kas ir saistīts ar um, naudas līdzekļu atmazgāšanu, nelegālās naudas atmazgāšanu, arī bērnu seksturismu. Mums ir nepieciešams izpētīt šādas vienošanās noslēgšanas iespējas šodien. Mums nav iespējas diskutēt eh, par šiem punktiem, tāpēc, ka mēs gaidam arī kādu rīcību no izpildu institūciju puses. Pagaidām mums nav bijusi prasība noslēgt šās līgumus. Kaut vai runājot par imigrācijas plūsmām, mēs centāmies šo jautājumu sakārtot, bet eh, šis fenomens attīstās un tagad parādās eh, problēmas, kas agrāk nebija. Brazīļi dodas, devās Portugāli, 80. un 90. gados. Un bija jāizpild noteikts prasības, kaut vai izglītība, universitātes izglītība, ja grib strādāt mm, par zobārstu. Brazīlijā no pirmā gada zobārsts specializēs. No pirmā universitātes gada Viņi sāk jau savu apmācību, bet Portugāle no sākuma apmācās vispārīgi, pēc tam specializējas. No vienas puses mūsu valstis ir ļoti tuvas, un vienmēr ir iespējams atrast risinājumu. Šodien ir cita problēma, pilnīgi pretēja. Portugāls iedzīvotāji grib strādāt Brazīlijā un viņiem ir portugāļu diploms. Un šeit ir atkal izglītības dokumenta ekvivalents problēma, tikai šoreiz problēma ir no Brazīlijas puses. Mēs saprotam, mums ir mērķis panākt risinājumu apmierošā veidā, lai noregulētu šo grūtību, ko, ko mēs redzam tagad. starp šīm dažādām vienošanām. Mums katru reizi jāizpēta konkrētā situācija, lai e, varētu kaut ko teikt. Um, tagad būtu jāizvērš konsultācijas starp abām pusēm, lai noslēgtu vienošanos dažādās šajās jomās. Tas tagad mēs runājam hipotētiski. Ne? Es vairāk neko nevaru pielikt klāt. Paldies! par to, ka atnācāt uz mūsu komiteju. Paldies, ka pieņēmāt uzaicinājumu. Paldies par paskaidrojumiem, ko mums sniedzat. Ļoti ātri. Es nesņēmu atbildi par turismu vīzām. Vai dalībvalsts ja kaut kā tiek diferenciētas? Vienas valsts pilsoņi ir vienādi un cits valsts pilsoņi ir kaut kā savādāk. Jā, es itāļu valodā studēju ļoti ilgi. Es vienmēr cenšos saprast, kad jūs runājat itāliešu valodā, bet tagad es tā īpaši nesapratu, ko jūs prasījāt, tāpēc palūkšu savam asistentam i visti turistici nei confronti degli italiani sono ridotti a 90 giorni. No, no, no, no, no, no. 2006. gada turismu vīzes vai tagad termiņš ir 90 dienas Itālijas pilsoņiem. Varbūt man vajadzēja par to pateikt precīzāk. Attiecības starp Itāliju un Brazīliju ir ļoti plašas un dziļas. 30 miljonu cilvēku saņem dzīvo un piedalās dažādās apmaiņas programmās un attiecīgos labumu no ļoti ciešām attiecībām, ir mums radniecīgas saites, ir bērni, mazbērni un tā tālāk, kas dzīvo vienā otrā valstī. Un mums ir īstermiņa vīza arī par to ir runa tieši konkrētā vienošā ar Itāliju. Tur vēl ir trīs citi līgumi, kas ir pakārtot pirmajā. 90 dienas, tas ir termiņš, bet ir iespējams pagarināt vēl par 90 dienām papildus. Un tas attiec pilnīgi uz visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Šis ir līgums, ko esam parakstījuši pagājušā gadā. Tad, tad no Brazāli, Brazīlijas puses ir iespējams runāt par pagarinājumu, bet tas ir atkarīgs no Eiropas likumdošanas. Es nezinu, vai, lai pagarinātu, ir jāizbrauc no sākuma no Brazīlijas, pēc tam jāatgriež, ja var automātiski 90 dienas plus 90 dienas, vai arī 90 dienas izbrauc ārā, un nu, tad 90 dienas. Bet, um, ja pilsonis grib uzturēties ilgāku laiku, vai arī Brazīlijas pilsonis, ja grib ilgāku laiku uzturēties Eiropā, tad ir citi līgumi, kas sakārto šādas situācijas. Piemēram, ja jūs strādājat kaut kur, jo ir turistu vīzas, tad ir arī mm, biznesa vīza. Un ja kāds grib uzturēties ilgāku laiku otrā valstī, tad ir jāiesniedz vīzas pieteikums attiecībā uz konkrēto specifisko situāciju. Eh, piemēram, jūs gribat strādāt attiecīgā valstī vai jūs gribat palikt valstī pēc 90 mm, dienām plus vēl 90 dienām, kā paredz nolīgums vīzu garumam. Vai šī atbildi jūs apmierina vai? Es nedomāju, ka tas ir pareizi. No 1. jūlija viss vīzis, kas attiecās uz Itālijas iedzīvotājiem, tur ir zīmoks, ka to nevar atjaunot pēc 90 dienām. Tad 90 dienas un pagarināt nedrīkst. Tāds ir zīmoks. Un septembra beigās kādā laikrakstā bija arī raksts par šo jautājumu. Varbūt situācija ir mainīsies 90 dienas plus 90 dienas, varbūt eh, tagad tas ir iespējams formāts vīzām, kā teica vēstnieks. Eh, pirms pateikšos vēstniekam vēl pats pēdējais apsvērums es runāju ar Būsutilu kungu un citiem kolēģiem. Mēs apmeklējām Sicīliju, bēgļu centrus tur. Un tie cilvēki, ar kuriem mēs runājām Sicīlijā, viņu stāsti, kurus uzklausījām, šie stāsti ļoti krasi atšķiras no Batistī gadījuma. Un joprojām jūs uzskatāt Batistī par bēgli. E, kamēr mēs uzskatām, ka tas ir noziedznieks, kas bēguļo. Mums e, tomēr jāmeklē racionāls risinājums divpusējos līgumos vēstniekungs. Es pateicu visu, ko es gribēju teikt. Labi, tad mēs turpinam ar koordinātoru sanāksmi. Paldies! Gracias.